Eh, darbie kolēģi, eh, aicinu eh, jūs ieņemt savas vietas, iekārtojieties savās vietās. Tie, kur jau iepriekš bija ieradušies, tātad visi ieņemam vietas, atsāksim darbu. Paldies visiem, labrīt, laipni lūgtu Paldies, ka izdevās jums ierasties uz sanāksmi, un es eh, vēlētos uzsākt šo otro uzklausīšanas eh, dienu, un vēlētos eh, sākt mūsu īpašās komitejas pret terorismu sanāksmi. Un vēlētos atgādināt, ka šī diena, 22. mārts, ir piemiņas diena atentātiem, kuri skāra Briseli Uh, un uh, pēc tam bija arī uh, atentāts Vesminsterā, un vēlētos pieminēt visus upurus, kuri ir cietuši pēdējos gados Eiropā teroraktos. Vakardiena bija veltīta jautājumam par upuriem, par cietušajiem. Un mēs arī varējām uzklausīt dažādas eh, liecības, eh, varējām eh, apsveikt viņu drosmi. Tātad šiem tā cietušajiem, kuriem ir izdevies izdzīvot. Un šo dienu varam izmantot, lai uzsvērtu to, ar kādām grūtībām saskaras izdzīvojušie, kā to dzirdējām vakardien. Mm, ir eh, skaidrs, ka ir ļoti sarežģīti, eh, sarežģīti šī dzīve pēc eh, izdzīvošanas. Un tāpēc ir nepieciešama solidaritāte pret visiem, kuri ir cietuši no barbariskiem aktiem, mm, kā arī no vardarbības. Un Eh, ir skaidrs, eh, ka eh, dzīve ir spēcīgāka, mūsu vērtības ir mūžīgas, un tāpēc mēs izvēlējāmies šīs dienas darba tēmu definēt kā pretestību. Ir skaidrs, ka šī spēja pretoties ir ļoti būtiska Tas ir būtisks jautājums Eiropas eh, Savienībā, un mums būs tas eh, prieks, eh, kā pirmo uzklausīt Nikolā Enānu, kurš ir vadītājs pretestības institūtam. Iepriekšējā profesionālajā dzīvē Nikolā Enāts bija pazīstams kā žurnālists. Viņš specializējās Āfrikas un tuvu austrumu jautājumos. Un eh, pie šiem jautājumiem viņš strādāja gadiem eh, ilgi, eh, strādāja pie jautājumiem par Irāku, arī Somāliju, Jemēnu. Kā arī Arābu pavasarī Eģiptē un Libijā. Un vēlētos arī atgādināt, ka 2013. gadā jūnijā viņš atradās Rakā. Un Eh, divus mēnešus atradās eh, eh, tātad, gūstā. Un pēc tam, kad viņš no turienes atgriezās, viņš pirms tā gadā publicēja esēju par islāmā valsti, par kļūdām. Un pēc tam arī publicēja darbu saprast terorismu. 2017. gadā tātad. Un uh, tātad viņš uh, vada šo tā uh, pretestības institūtu. Un tātad viņi nodarbojas ar jautājumiem, kas attiecās uz sabiedrību, kas cīnās pret terorismu. Uh, Un uh, ir skaidrs, eh, ka šī tēma mūsu komiteja ir ļoti aktuāla, un tātad es došu viņam vārdu. Uh, vēlētos uh, tik tiešām uh, no sirds pateikties uh, par uh, to, ka uh, pieņemāt mūsu ielūgumu šeit ierasties, uh, atbildēt uz mūsu jautājumiem. Un es uh, ierosinu, ka mēs jautājumus uzdosim ping-ponga uh, kārtībā. Tādā veidā Eh, mūsu diskusijas būs daudz eh, dinamiskākas un pilnīgākas, un eh, varas nekavēšos došu jums vārdu. Un pēc tam arī mūsu otrajam mm, viesim. Lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji, labrīt visiem. Es ceru, ka neiebildīsiet, ka es runāju šodien franciski. Um, Vispirms es gribu runāt par manas jaunākās grāmatas pamata argumentu, proti, eh, kādēļ ir jāsaprot terorisms, ne jau lai to attaisnotu atsevišķās valodās, ir tāda um, ehm, dildomība šim terminam, bet mums ir jā, jāsaprot, lai varētu pret to uh, aizsargāties un tas ir acīm redzam, ka nevaram cīnīties pret uh, ienaidnieku, ko nepazīstam. Un uh, patiešām terorisma definīcija uh, var tikt uh, pretrunīgi interpretēta, tā ir ļoti politiska interpretācija. Katra valsts, katra starptautiskā organizācija ir izveidojusi savu atsevišķu teroristu organizāciju sarakstu, piemēram, Eiropas saraksts, Amerikas saraksts un, teiksim, Krievu, Turku vai Francūžu, Vāciešu acīs, kāda viena grupa var būt teroristu grupa vai vairāk vai mazāk teroristu grupa ir arī um, konkrētas pazīmes uh, terorismam. Piemēram, uzbrukumi civil personām, civiliem mērķiem, uh, valstiskiem mērķiem var būt atšķirīgas definīcijas, bet šīs iezīmes ir ļoti svarīgas, lai varētu definēt, kas ir terorisms. Tāpat uh, šie terorisma mārķieri, varētu teikt, ir arī viens no tiem ir asimetrija. Jo terorisms vienmēr ir viens un tas pats neliela individu grupa, desmitiem, simtiem, ne vairāk par tūkstošu personu. Uh, rīko uzbrukumus, jo viņi grib mainīt domāšanas veidu sabiedrībā, mainīt sabiedrību, kurā ir desmitiem pat simtiem miljonu personu. Un kā atjaunot līdzsvaru? Kā tāda neliela cilvēku grupa var spēt ietekmēt tik lielu uh, grupu. Un, lai to panākt, ir nepieciešams sviras efekts. Un šīs sviras būtība ir slēpjas vārdā šausmas, bailes. Un tieši izraisot bailes, teroristi sasniedz savu mērķi. Un tas ir jāpatur prātā, ka uh, teroristi izmanto uh, dažādus līdzekļus. Viņu mērķis un iet pa apkārtceļiem. Viņu galvenais uzbrukuma mērķis ir valsts. Gan šodien, gan uh, Uh, pagātnē uh, uh, par pretterorismu dienestiem, mēs runājam par valsts drošības dienestiem, bet tāpat laikā teroristi reti, kad uzbruk valstī tieši, teiksim, armijai, drošības spēkiem, parasti uzbrukumu mērķis ir civilpersonas. Līdz ar to daļ, zināmā mērā būtu jānošķir arī primārie terorisma upuri un sekundārie. Uh, upuri. Primārais mērķis ir uh, civilpersonas, bet uh, tas tiek darīts ar mērķi izdarīt spiedienu un novainot valsti. Tātad patiesībā uh, teroristu uzbrukuma reālais mērķis ir sabiedrības kohēzija vai uh, saskaņa. Uh, Viņi eh, identificē vājās vietas sabiedrībā un cenšas sagraut sabiedrību un sagraut valsti, graujot sabiedrības pamatus. Un, ja to mēs visu saprotam, tad apzināmies arī, cik svarīgas ir pretestības spējas teroristi uh, uzbrūk mūsu valstīm, graujot sabiedrības uh, saskaņu. Un viens no veidiem, kā cīnīties pret terorismu, ir stiprināt sabiedrības saliedētību. Es gribētu šeit uh, minēt uh, Zibenskara piemēru. Uh, lai uh, ilustrētu, kādam ir jābūt mūsu reakciju spektram cīnoties pret terorismu. Ja es runāju par pretošanās spējām, mani uh, dažkārt uh, kritizē, sakot, kā pretestības spējas ir, nu, tāds mīts, ka tad vienkārši jāpasūta jau saulēcīga ātrā palīdzība, Eh, jo mēs neatsakāmies cīnīties pret eh, šī apdraudējuma saknēm. Nē, tā tas nav. Eh, jo šāds zibens karš, kad Vācijas bumbvedēji bombardēja Londonu, civiliedzīvotājus, lai sagrautu Britu cīņas garu. Protams, ir nepieciešami radāri, iznīcinātāji, pret gaisa aizsardzības sistēmas, lai šos uh, bumbvedējus pārtvērtu un iznīcinātu pirms tie vēl ir sākuši bombardēšanu. Bet uh, vienlaikus ir jāstiprina uh, sabiedrības uh, noskaņojums, uh, cīņas spēja un tāpat ir jāstiprina uh, palīdzības dienesti. Un mēs nedrīkstam ieslīgt rezignācijā, padoties, domājot, neko nevaram darīt, tāpat mūs bombardēs, un pie tā visa ir jāpierod. Nē, šādi nepareizi interpretēt nedrīkst. Uh, to vēstījumu, kas ir uh, jāsludina sabiedrībai. Tātad mums ir jāstrādā pie sabiedrības saliedētības, un tas ir uh, svarīgs pamats uh, cīņai pret terorismu. Mūsu sabiedrību saliedētība ir galvenais teroristu uzbrukuma mērķis. No tā izriet virkni secinājumu proti par to, kā ir uh, jāvēršas pret radikalizāciju, nu vismaz tā saucamajās eh, romāņu eh, valstīs vai valstīs, kur runā romāņu valodā, pieeja citādi nekā anglosakšu valodā. Un uh, Runājot par radikalizāciju, ir arī svarīgi tas, kā mēs šo terminu definējam, jo tas nevienmēr ir pareizi definēts un ir jānošķir kognitīva radikalizācija, kad persona noslēdzas radikālu vērtību un pārliecību sistēmā un sākumā tas nerada drošības apdraudējumu. Tālāk ir uh, rīcības radikalizācija vai uzvedības radikalizācija, kas uh, izpaužas kā vardarbība. Ir jāveic uh, profilaktisks darbs un uh, tas ir eh, izšķiroši svarīgs elements eh, šajā cīņā pret terorismu, ir jā, jānovērš polarizācija. Eh, lai kādi būtu teroristi, nu šobrīd mēs pārsvarā runājam par džihādistu terorismu, bet tas attiecas arī uz citiem teroristu aizstāvētiem mērķiem, lai tie būtu politiski vai reģionāli. Uh, mērķi, jo šie teroristi vēršas pie noteiktas kopienas, nosūtot vēstījumu, vai nu jūs esat kopā ar mums vai pret mums. Nu, kādā noteiktā nu, Eiropas reģionā, teiksim, ja pastāv ar, eh, separātistu terorismu, viņi saka, vai nu tu esi patriots un mūs atbalsts, vai arī tu esi pret mums vai arī ideoloģiskā ziņā vai nu tu esi kopā ar proletāriešiem vai ar kapitālistiem, vai arī, teiksim, varbūt arī citā gadījumā teikt, vai nu tu esi patriots, vai tu esi multikulturālis, kas mūs apdraud, vai arī tu esi labs musulmanis, vai tu esi pret islamu. Tātad tiek veidot šāda polarizācija, un pret to mums ir jācīnās. Tagad um, tādi praktiski ieteikumi, bet es domāju, ka arī atbildot uz jautājumiem, mēs varēsim par to vairāk vēl parunāt. Tātad ir ļoti svarīgi strādāt pie šī pretošanās spēju uh, veidošanas procesa, jāsniedz atbalsts uh, teroraktos cietušajiem. Uh, tas ir ļoti būtiski Viens no teroristu mērķiem ir dehumanizēt uh, upurus, attaisnot uzbrukumus. Ja mēs parādām, ka tie ir cilvēki dažādi, uh, kas ir cietuši no teroristu uzbrukumiem, mēs uh, padarām šos uzbrukumus neattaisnojamus, nelikumīgus. Un uh, esam arī lasījuši pēc uh, uzbrukumiem, uh, uh, kas ir notikuši Eiropā. Uh, uh, Atsevišķas musulmaņu organizācijas centās uh, attaisnot šos uzbrukumus, uh, paziņojot, ka šie cietušie uh, nebija uh, ka šie cietušie bija pelnījuši šādu uzbrukumu, un mums ir jācenšas uh, dekonstruēt uh, šādu diskursu. Jo, protams, uzbrukuma mērķis ir uh, nogalināt cilvēkus, radīt materiālus zaudējumus, bet teroristiem tā ir cilvēka resursu un komunikācijas operācija. Viņi cenšas arī savērvēt jaunus dalībnieku savā organizācijā. Un, uh, teiksim, uh, ja mēs uh, paziņojām, ka cietus ir arī tā kopiena, kuru teroristi it kā centās aizstāvēt, tad mēs līdz ar to uh, atmaskojām šos teroristu vēstījumus un tie kļūst neefektīvi. Piemēram, Francijā un, manuprāt, arī vismaz Vēģijā pēc teroristu uzbrukumiem tika publicēti cietušo vai upuru portreti presē, ja tam piekrīta tuvinieki. Un uh, Manuprāt, tā bija ļoti laba iniciatīva, jo uh, sabiedrība uh, redz uh, šo cilvēku sejas, redz cilvēcisku aspektu, un mums ir jāgodina upuru piemiņa, jāpliecina sabiedrības solidaritāte ar upuriem. Tas ir izšķiroši svarīgi runājot par pretošanās uh, spēju veidošanu, esmu jau 20 uh, gadus uh, strādājis par žurnālistu un šo jomu pārzinu, tātad ļoti svarīga ir informācijas kvalitāte. Tā ir izšķiroši svarīga, jo mēs visi apzināmies, ka šādi lieli teroristu uzbrukumi uh, ir uh, par pamatu sazvērstības teoriju izstrādēji, jo šeit ir ļoti emocionāla pieskaņa. Uh, izraisa šoku sabiedrībā, un tādēļ ir ļoti viegli uh, izmantojot šo psiholoģisko traumu eh, un eh, censties eh, demoralizēt sabiedrību. Tādēļ saziņai, komunikācijai par terorismu, gan ja ir noticis teroristu uzbrukums vai arī kādā vērienīga policijas operācija tiek uh, īstenota, uh, Eh, ir eh, jābūt tādai eh, skaidrai, neemocionālai informācijai. Pēc, ja ir noticis teroristu uzbrukums, nu nav jēgas uh, rakstīt avīzē atkal uh, ISIS barbari ir mums uzbrukuši. Uh, cenšoties uzkurināt emocijas. Emocijas mums traucē domāt racionāli un saprast šo parādību. Emocijas ir kaut kas dabisks, protams, tās nevajag apspiest, bet emocijas tik un tā izpaužas ļoti spēcīgi un nav nepieciešams vēl tās pastiprināt, uzkurināt ir jāsniedz. Eh, tā ir jābūt uz faktiem balstītā, jo tas ir eh, nozīmīgs eh, notikums. Ir jāpieņa, jānodrošina plašs informācijas klāsts sabiedrībai, ir arī jānovērš sazvērestības teorija izplatīšanās žurnālistiem, kas raksta par terorismu, uzņemas īpašu atbildību. Viņiem ir jāpārbauda informācijas avotu sniegtās ziņas, un viņi drīkst izplatīt tikai tādu informāciju, kas ir ļoti precīza. Lai novērstu no vienas puses tādas um, centienus uh, veicināt polarizāciju, teiksim, um, musulmaņu kopienā, tas jau nebija musulmanis, tas viss ir safabricēts, lai uh, stigmatizētu musulmaņus un lai viņus izolētu no pārējās sabiedrības. Vai arī, teiksim, galēji labējos uh, slāņos par uh, tematiku, nu redziet atkal uh, islāms uh, īsteno savu politiskās iekarošanas uh, programmu, viņi ir agresīvi un, ce, un tādēļ mums ir apņēmīgi pret viņiem jāvēršas bet uh, arī, lai mm, mēs uh, novērstu sazvērestības teoriju izplatīšanos, jo tās ir, uh, tām ir demoralizējoša ietekme uz sabiedrību un tas ir kaut kas gluži pretējs pretestības spēju veidošanai. Un arī, manuprāt, uh, politiķiem ir jādod savus ieguldījums. Politiķiem ir savās runās jāizvairās no uh, diviem aspektiem. Tātad nedrīkst radīt iespaidu, ka po, šīs teroristu grupas ir neuzvarams, jo tam ir demoralizējoša ietekme. Un otrkārt, nedrīkst arī so, solīt sabiedrībai, ka mēs izskaldīsim terorismu, viņus likvidēsim. Jā, tas e, šķiet it kā pretrunīgi teikt, ka nu, šie divi punkti ir Eh, nedrīkst parādīties runās, bet mums ir jāveido tāds reāls priekšstats sabiedrībā par terorismu, jo eh, šī parādība ir tik sena kā sabiedrība pati, kā mūsu civilizācija. Un mēs nekad ne, nespēsim to uh, pilnībā izskaust. Ja mēs palūkojamies uh, terorisma vēsturē, ir bijuši dažādi viļņi, anarchisti, uh, pretkoloniāls terorisms, jaunie kreisie, ir bijuši Dēvids Rapaports, ASV um, universitātes profesors, ir aprakstījis šos viļņus. Un katrs šis terorisma vilnis Nu, pats pēc laika noplūk, jo, noplūk, jo ir izsmeltas ideoloģijas iespējas, vairs nav iespējams uh, savērvēt jaunus dalībniekus, vai arī ne tādēļ, ka tiesu sistēma un policija ir uh, ar, tikus ar viņiem galā. Tas nenozīmē, ka mums nebūtu jācīnās. Protams, cīņa ir svarīga, lai ierobežotu uh, šo uh, teroristu grupu izple, izplatību, ir jāierobežo viņu uh, rīcības iespējas un rīkot mums uzbrukumus. Bet, manuprāt, mums ir jābūt pietiekami saprātīgiem un jāatzīst, ka cīņa pret terorismu uh, spēs kavēt viņu darbību, ierobežot viņu rīcības spēju, bet džihādistu viļņa beigas pienāks uh, tikai saistībā ar uh, tādām parādībām, ko mēs nespēsim, ko mēs nebūsim uh, radījuši. Nu, palūkosimies uz augstākā vēsturi. Protams, militārās operācijas, ko īstenoja rietumu bloks, bija nepieciešamas, lai savaldītu uh, padomju ekspansionistisko politiku, bet galu galā austrumu bloks padomju savienība sabruka tādēļ, ka ekonomiski, politiski eh, šāda sistēma nebija dzīvotspējīga. Un uh, tas attiec arī uz uh, visām ideoloģijām, kuras ir terorismu pamatā. Uh, tās bieži vien vairs nespēja uh, pārvarēt pašu pretrunas, nespēja savērvēt dalībniekus, jo ir paradoksi, neloģiska pieeja un to saprot ar vien lielāks cilvēku skaits. Tā kā uh, Mūsuprāt, daudz svarīgāk ir nesolīt pilnīgi, pilnīgu teroristu grupu iznīcināšanu sabiedrībai, bet eh, pazemināt teroristu terorisma apdraudējuma līmeni un stiprināt mūsu sabiedrības pretošanās spējas. Un šeit mēs saprotam, cik svarīgas ir šīs pretošanās spējas. Mēs vēlamies izveidot tādas kā šķēres, samazinām apdraudējumu un palielinām pretošanās spējas. Un tad šī amplitūda starp abām līknēm ir pēc iespējas lielāka. Tas nozīmē, ka ir jāstrādā gan uh, attiecībā uz sabiedrību, gan attiecībā uz apdraudējumu samazināšanu. Paldies! Lielas paldies! Merci beaucoup! Eh, Lielas eh, paldies, eh, Nikolā, par šo prezentāciju, par šo ļoti sarežģīto, smago tēmatu. Jūs tik tiešām parādījāt, ko sabiedrība var darīt Un, mm, tas ir tas, eh, mm, par ko atgādina šī komiteja bieži, ka nulles drauda nemaz nepastāv. Un ir eh, skaidrs, eh, ka šo pretestību ir ārkārtīgi sarežģīti realizēt. Un ir skaidrs, ka uh, Mēs veicām dažādus eh, pasākumus, eh, ir izveidota šī īpašā eh, komiteja mm, un ir finansējums, lai būtu iespējams cīnīties ka ļoti vienkāršā veidā tiek ražoti ieroči, tad ir arī cīņa, kas saistās ar internetu Nu, tad tas skar dažādas eh, tēmas saistībā ar sabiedrību. Tas nebūtu nav vienkārši. Tā kā liels paldies eh, par šo prezentāciju. Tagad es došu vārdu eh, kolēģiem, kolēģiem Meierkungām, Gomes kundzim. Tad, tad diskusija notiks pingponga kārtībā. Es ceru, ka jūs saprotat šo te principu. Es pirms. Uh Sirsnīgi pateicos jums par to, ka bijāt gatavs ar mums šodien runāt un diskutēt. Es uh, domāju, ka jūs teiktais, ka mums ir eh, jāstrādā ar sabiedrību, lai ierobežotu radikalizāciju. Tomēr neesmu pārliecināta par to, ka terorisms uh, uh, mazināsies uh, nu, no dažādu uh, iestāžu darbības rezultātā, jo Ziemeļa Āfrikā un citos reģionos uh, šīs grupas saņem miljārdiem finansējumu uh, un no pastāv tāda vienpusīga, radikāla islāma interpretācija. Un ir pārāk maz stratēģijas izstrādāt šā jomā, kā vērsties pret šīm parādībām. Un tāpat arī Balkānu reģionā mēs konstatējam līdzīgas finansējuma plūsmas. Uh, mēs cenšamies miermīlīgā islama, viņi cenšas miermīlīgos islāma piekritējus ievirzīt šādā vardarbības virzienā, uzkurinot neapmierinātību šajos iedzīvotājos. Un es gribētu arī zināt, uh, ja mēs strādājam ar sabiedrību, teiksim, mēs uh, iestājamies par Eiropas vērtībām, iecietība, cilvēka cieņas neaizskaramība, reliģiskā brīvība, vīriešu, sieviešu vienlīdzība, nevārdarbība. Un kā to konkrēti mēs varam īstenot dzīvē, jo, nu, ja mēs runājam tā abstrakti, tad uh, šie spēki uh, arī spēja izplatīt savu vēstījumu sabiedrībā, un mēs nonākam pie ļoti sarežģītām diskusijām par uh, pārliecības brīvību, kas it kā ir mūsu vērtība, bet tā tiek izmantota pret uh, mūsu uh, sabiedrības pamatvērtībām un pret uh, uh vārda brīvību un arī bērni tiek pakļaut šādam radikalizēta islāma ietekmei. Un tas uh, mm, ir iespējams mūsu sabiedrībā un uh, ir taču arī uh, paraugi, kā var novērst šādu situāciju, piemēram, Mehelēnā, kur uh, ir uh, cilvēki pārliecināti par pozitīvām vērtībām, bet ir tiek novilktas stingras robežas, nepieļaujot uh, mūsu vērtību ļaunprātīgu izmantošanu, teiksim, mūsu iecietību, vārda brīvību un tā tālāk, lai iestātos par neiecietību, uh, cīnītos pret brīvību un pat brīvības ierobežojumiem. Tā kā mums ir vēl daudz neizmantotu iespēju un mums ir jāvērš pret šo vidi, kas uh, gal galā padara uh, terorismu iespējumu un noved pie terora aktiem. Es gribētu zināt, ko konkrēti mums vajadzētu darīt, lai uh, uh, īstenotu derat radikalizāciju un novērstu sabiedrības grupu radikalizāciju. Un, lai, um, jo ir cilvēki, kas izplat, kurina neapmierinātību internetā, runājot par etnisko profilēšanu, un tā ir milzīga problēma, ar ko mums būtu jātiek galā, kā nodrošināt mierīgu līdzās uh, pastāvēšanu un sadzīvošanu, lai mēs visi viens otru spētu aizsargāt. Merci de votre... Eh, paldies eh, par jūsu jautājumu. Es eh, domāju, ka ir vajadzīgs strādāt pie definīcijām tieši radikalizācijai. Šis te termins radikalizācija. Tam ir ļoti liela nozīme, un tas ir slikti definēts termins. Un droši vien, ja to varētu atbilstošāk definēt, tad galu eh, galā eh, tas arī tiktu mazāk eh, izmantots. Un tāda radikalizācija ir dinamisks fenomens, un tas ir tik tiešām mm, dinamisks tāpēc, ka, mm, protams, ka neviens cilvēks nepiedzimst radikalizējies. Un tas ir tāds dinamisks fenomens tāpēc, ka neviens nekļūst radikāls viens pats. Un tur ir cilvēki, kas atbalsta kādu ideju, eh, bet eh, eh, tā varbūt arī pārējā sabiedrība. Un radikalizācija ir veids, kā ir iespējams iziet no sabiedrības. Un kāds cilvēks, kurš ir radikāls, piemēram, džihādists, Mm, tātad eh, kāds, eh, kurš eh, saka, ka es atbalstu tās idejas, par ko iestājas džihādisti, bet arī ir tad kāds, kurš saka, ka viņš neatbalsta tās vērtības, idejas, mm, tātad, ko atbalsta vairākums. Un, un tātad, kas ir radikalizācija? Radikalizācija pirmām kārtām ir noraidījums vairākumam. Un es eh, domāju, kā ir ļoti svarīgi eh, um, runāt par eh, pierādījumiem, atgādināt par šiem pierādījumiem. Varbūt ekstrēmi radikāls, nu, tad neatkarīgi no mm, tad, šī tā radikācijas tipa, bet tajā pašā laikā var arī nebūt vārdarbīgs. Un Var uh, arī uh, eh, būt gadījumi, ka cilvēks ir radikāls, bet neaizstāv kādu konkrētu radikālu ideju. Un uh, ir iespējams aizstāvēt uh, kādu uh, uh, reliģiju, tomēr uh, to ļoti tā mm, mēreni praktizēt. Uh, varbūt uh, tāds ļoti galējs savā reliģijas uh, praksē, uh, tomēr uh, tajā pašā laikā arī neizplatīt šo reliģiju. Un es domāju, ka ir nepieciešams veikt nošķīrumu šajā problemātikā. Ir no vienas puses jācīnās pret ideoloģisku. Un tad ir jāveic tāds sabiedrības saliedēšanas darbs. Ir nepieciešams cīnīties pret tādām mm, ideoloģijām, kuras apdrauda Mm, vairākumu, kas apdraud kopīgās vērtības, uz kurām balstās mūsu sabiedrība. Un te ir svarīga izglītība, tāpēc, ka eh, ir eh, tad, tad, eh, tiesības uz to, ka ir, cilvēkam ir tiesības eh, pievienoties eh, tādām ekstrēmām, trakām idejām gal galā. Un tur nav nekā nelegāla. Un mūsu demokrātiskās eh, liberālās sabiedrības balstās uz domas brīvību, tās balstās uz ticības brīvību. Līdz ar to Šīs te radikālās eh, idejas eh, rada eh, problēmu nacionālajai saliedētībai, tomēr, manuprāt, tās par tām nevar cīnīties ar likuma palīdzību. Nav tā, ka tiesību sargājušās iestādes dzīsies pakaļ cilvēkiem, tāpēc, ka tādā veidā mēs atskāmies no demokrātijas principiem un domas brīvības. Un tātad domas brīvība. Uh, Uh, tātad. Uh, mm, tā katrā valstī ir citādāka. Te es varu atsaukties uz uh, uh mm, Francijas gadījumu saistībā ar rasismu. Tātad ir kādas konkrētas idejas, tādi punkti un ierobežojumi domas brīvībai. Un eh, te es vairāk runāju par eh, šādu brīvību eh, pausta idejas, pat ne par domas brīvību. Un tātad ne, nav tiesība vienmēr izplatīt šādas idejas. Es nevēlotos šeit aizstāvēt kādas revizionisma idejas gal galā. Un tad arī jāsaka, ka Galu galā um, ir arī jautājumi, kas rodās saistībā ar tādu um, neapmierinātību, kas rodas eh, musulmaņu kopienās Eiropā, darbā ar um, islāmistu radikalizāciju. Piemēram, no Eiropas sabiedrības eh, puses eh, bieži eh, nāk apgalvojumi, ka musulmaņi pietiekami labi nemobilizējas, lai ziņotu par terorismu briesmām. Tomēr ir jāstāsta, kāda ir reālā statistika. Ļoti daudzi terorismu upuri ir musulmaņi. Ir skaidrs, ka tieši musulmaņi eh, bieži ir eh, pirmie terorismu upuri. Un uh, ir tā, uh, ka ir dažādi gadījumi bijuši, kas to apliecina. Tomēr detaļās neiedziļināšos, un tad šī ir tā, tā, tā neapmierinātība. Un tajā pašā laikā varu teikt arī uh, to, ka uh, pastāv šī lielā neapmierinātība, uh, tomēr tā nesaistās ar uh, darbu pie, uh, pret radikalizāciju, ko veic uh, sabiedrība. Tāpēc, uh, ka ir jūtams, uh, jūtams tāds uh, kā noraidījums šajā ziņā. Uh, Un e, e, bieži e, vien šie darbi tiek monopolizēti, un tie var būt musulmaņi, tie var būt cilvēki, kuri neizpauž savu musulmaņu identitāti, tie var būt bijušie musulmaņu ekstrēmisti. Un dažkārt tie ir musulmaņi, kuri nepraktizē savu reliģiju. Tomēr eh, viņi eh, balstās tādā eh, mērenā islamā savā darbībā. Un tas ir ļoti sarūktinoši, tāpēc, ka ir ļoti daudz cilvēki, kur sev uzskata par musulmaņiem. Un viņiem viņa musulmaņu identitāte ir ļoti būtiska. Tā apzīmē viņu personību. Un tas arī saistās ar to, kā viņi integrējas sabiedrībā. Un tāpēc eh, būtu nepieciešama lielāka redzamība, lielāka atbildība. Sasībā ar uh, darbiem, kas uh, tieši attiecās uz radikalizāciju. Paldies! Tagad vārds Gomes kundzei. Lūdzu. Eh, paldies, eh, ka norādījāt uz šiem svarīgajiem eh, faktiem, kas attiecās uz mani. Mm, mm, tātad manā valstī arī ir šādas radikālās grupas. Mm, tātad es nebiju vienīgā, kas tur iesaistījās. Arī eh, Barozo bija eh, eh, daļa no šīs grupas, tāda marksistu ļeņinistu grupa, un es ļoti labi saprotu, ko jūs sakāt attiecībā uz šo te pamatojumu šai identitātei, kas vēlas visu izslēgt. Un tā ir tāda sektas un kulta mentalitāte un tā tālāk. Un pilnīgi noteikti tā ir tāda, ko izmanto konkrēta veida grupas. Tieši arī terorista grupas eh, tomēr. Eh, šeit eh, ir šis jautājums par islāmu, ko uzdev arī mana mm, kolēģe jums, un es domāju, ka tas ir ļoti svarīgi, ko jūs teicāt, un es vēlētos nedaudz vairāk par to parunāt. Nu, tieši tātad vai jūs uzskatāt, ka ir iespējams pretoties šim izaicinājumam? Uh, tātad eh, neatsvešinot eh, musulmaņus. Un tas ir iemesls, kāpēc tātad, eh, mēs šeit runājam par to, ka islams nāk, piemēram, no Ziemeļa Āfrikas, bet ir tā, ka tieši tur ir tāds ļoti mērens un moderns islams. Problēma ir šitie vardarbīgie ekstrēmisti kuri veicē dažādas kriminālas aktivitātes, nodarbojas ar uh, ieročiem. Un, uh, protams, eh, ka arī viņi var nākt no kādiem mm, īpašiem režīmiem un tā tālāk. Un tas viss, protams, saistās ar naudu. Un, uh, Es vēlētos arī jums jautāt eh, par kādu konkrētu eh, lietu, tātad saistībā tieši ar šo te eh, teroristu ideoloģisko pamatojumu vēlētos atgādināt, ka divus, trīs gadus eksperti ir analizējuši visu komunikācijas sistēmu, kāda pastāv Daesh. Un viņi e, konstatēja, ka tas patiesībā nav e, islāms, kas cilvēkus mobilizē. E, tas ir tāds kā aizsaks. Drīzāk Eh, Tās ir video spēles, eh, eh, tad ieroči un seks. Tas ir tas faktors, kas motivē jauniešus, lai, un viņi piesakās dēļšām. Un tas nozīmē, ka mēs nepietiekami novērtējam sabiedrības iekļaušanu. Izvēlēties šādu ceļu pievienoties šai eh, grupai, ko, tad, ko, ko veic jaunieši. Paldies! Nu, es uh, piesaukšu jūsu pagātni, Gomešs kundze, un vilkšu paralēles ar marksistu grupām. Marksisms ir atbildīgs, marksismu ideoloģijā atmiņa mani neviļ, ir uh, atbildīga par 60 līdz 100 miljoniem bojā gājušo uh, gadsimta laikā, kad uh, aktīvistu grupas iedvesmojās no šādas ideoloģijas. Nu, vai tas uh, kā tas sasaucas ar Mārksa rakstī, rakstīto, vai var teikt uh, no otras puses, ka šīm uh, grupām nav nekāda sakara ar marksismu, tā tas nav, viņi piesauc marksismu un uh, savai rīdzībai roda attaisnojumu šajā doktrīnā. Tāpat tādā pašā veidā. Nevajag arī pieļaut kļūdu, uh, runājot par saikni starp islāmu un džihādistu grupām. Vai džihādistu terorisms eh, vai par to ir atbildīgi musulmaņi? Nē, protams. Turklāt eh, absolūtais vairākums musulmaņu eh, džihādistu acīs tādi nav. Viņi uzskata, ka tie ka tie ir tā saucamie, tikai uz papīra ir musulmaņi, ka tie ir, uh, nu, uh, slikti musulmaņi, nepraktizē šo reliģiju atbilstoši, un uh, tādēļ arī tas bieži vien ir pamatojums, kādēļ viņi tiek nogalināti teroristu uzbrukumos. Un atkal no otras puses, vai varam teikt, ka džihādismam nav nekāda sākara ar islāmu? Protams, ka nē, jo džihādisms sakņojas šajā reliģijā. Viņi balstās uz islāma doktrīnu un sevi sauc par šīs reliģijas avangārdu un eliti. Es domāju, ka mēs nedrīkstētu runājot par reliģiju, īstenot tādu nu, monolītisku pieeju. Ir, protams, svētie raksti, uz kā balstās reliģija. Šie, līdz ar to šie teksti, tā kā tie ir svēti, tos nedrīkst grozīt un līdz ar to musulmaņi Korānu uzskata par dieva vārdu pierakstu. Bet pat visneaizskaramākajos tekstos mēs konstatējam, ka ir iespējams ļoti plašs interpretācijas spektrs. Nu, jūs šajā zālē sēdošie droši vien labāk pārzinat katolicismu nekā islamu, bet, teiksim, 50. 60. gados katoļi devās ar ieročiem rokās karot uz Latīņu Ameriku, aizstāvot uh, mākslismu ideoloģiju, vai viņi integrē, teiksim, interpretē svētos rakstus tieši tāpat kā tie katoļi, kuri noraida Romas uh, autoritāti, jo viņi uzskata, ka misē ir jābūt latīņu valodā. Nu, uh, arī islāms nav pēc dabas tikai miera vai, vai kara reliģija, bet šeit ir e, ļoti e, liels uh, e, interpretāciju diapazons iespējams, un arī katrs šo reliģiju var praktizēt atšķirīgā veidā. Un uh, līdz ar to ir veltīgi un pat neproduktīvi censties uh, apsūdzēt musulmaņus, džihadistus, terorismā un arī viņus attaisnot vienlaikus. Jo e, ir saikne, ļoti sarežģīta saikne starp džihādismu un islāmu. Vārds Elizabete Gardīnī. Paldies, priekšsēdētāji! Man šķiet, ka šīs debatas izvērs ļoti interesantas un šķiet, ka tās e, skar e,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 par eh, jūsu komentāriem šorīt no rīta, un kā jau teica, teicu, tika skarti svarīgi mūsu diskusijas punkti, un es domāju, ka ir visai sarežģīti atrast tādus risinājumus un atbildes uz visiem izskanējušajiem jautājumiem. Un tad, kad eh, jūs, eh, Nīna kungs, runājāt, tad man radās eventuāli daudz jautājumu par to, kas notiek eh, Itālijā un Eiropā, bet tas tikai vēlreiz apliecināja to, ka šī tēma ir ļoti aktuāla mums. Un vēl man klausoties jūsos ienāca prātā tas, ka varbūt es esmu nedaudz naiva dzīvojot postideoloģiskā sabiedrībā un tas, ko jūs aprakstījāt, liecina par to, ka mūsu sabiedrība ir sašķelta pēc ideoloģijas piekritības principa. Un, protams, piemēram, Anglosakšu valstīs pieeja eh, noteikti eh, atšķiras eh, nekā tas ir valstīs ar latīņu valodas saknēm. Un noteikti atšķiras arī uh, pieeja uh, kreisās partijās, kas fokusējas uz radikalizāciju, un uh, centriski labējās partijās, kas koncentrējas vairāk uz cīņu pret terorismu. Un tajā pat laikā netiek risināti radikalizācijas cēloņi, kas nedod risinājumu šai situācijai. Mūsu konstitūcijā, Itālijas konstitūcijā ir noteikts, ka cilvēku ieslodzīšanai ir jāpalīdz cilvēkam rehabilitēties, pēc tam atgriezties sabiedrībā, bet uh, vis, bieži efekts tiek panāks gluži pretējs. Tā kā, kā es teicu, mēs novērojam tādas būtiskas atšķirības šajā pieejā, bet tajā pat laikā domāju, ka varētu izskaidrot un pamatot arī Eiropā novērojamo tiekšanos uz centriski labējām partijām, kad cilvēki identificējas ar centriski labējo partiju idejām vairāk nekā ar tām idejām un domām, ko pauž uh, kreisi noskaņotās partijas. Gribēju vaicāt, vai jūs varētu pastāstīt par to, kā mēs varētu risināt uh, problēmas sabiedrībā, kas uh, noraida savus politiskos līderus, un mēs redzam, ka kopumā uh, zūd arī šī saikne starp sabiedrību kopumā un tās intelektuāļiem. Parasti intelektuāļi, inteliģence ir bijusi tā, kas cilvēku sabiedrību virza, piedāvā risinājumus, bet šķiet tagad eh, tas ir sabrucis. Eh, vairs nepastāv šāda saikne. Un to mēs arī novērojam vēlēšanu rezultātos ja paraugāmies uz to, kā attīstās politiskā situācija dažādās valstīs, arī Eiropā, tad mēs redzam, ka pasauli kopumā mainās un Eiropas parlamentā uh, gaidot nākamā gada vēlēšanas. Uh, Domāju, ka varam jau paredzēt, ka politiskā aina būs ļoti atšķirīga nekā tā ir patreiz. Protams, informācija ir ļoti svarīga, un tā ir izšķiroša loma visos šajos procesos, bet ir jāņem vērā, ka informācija, ejot roku rokā ar vārda brīvību, varētu radīt jaunas problēmas. Kādam būtu jābūt eh, šim ētiskajam kodeksam, šādā sabiedrībā, pasaulē, kur tiek izmantot ļoti plaši uh, komunikācijas līdzekļi, ļoti daudzveidīgi masu saziņas līdzekļi. Vai ir kaut kādas pamatnormas vai struktūra tam, kā sniegt informāciju? Un mums uh, notiek arī uh, Eh, diskusijas par to, kurš lem par to, ko var publicēt un ko nevar publicēt, kā labāk ietekmēt eh, šo informācijas apmaiņu, jo tas noteikti ietekmē sabiedrisko domu. Un eh, tajā sakarā, piemēram, Itālijā ir diskusijas par to, ka mums trūkst intelektuāļu, trūkst uh, Eh, tādu intelektuāļu, kas būtu man tuvu pēc savām politiskajām pārliecībām. Tā kā eh, mums ir problēmas ar sabiedriskās domas izglītošanu, ja tā varētu teikt. Nu, tagad es rezumēšu. Vēlos pateikt, ka ir ļoti svarīgi Jā, ir sarežģīti, bet uh, katrā ziņā nav šaubu par to, uh, ka islāms Islāma ticība uh, postulē vērtības, piemēram, kas mums ir nepieņēmams, jo islāmā uh, um, nav paredzēta vienlīdzība starp vīriešiem un sievietēm. Mēs, piemēram, nevaram uh, respektēt uh, tādas uh, vērtības, kas pieļauj to, ka uh, vīrieši sit savas sievas, savas meitas, um, tās pat nogalina, uh, ja viņi uzskata to par vajadzīgu. Mums šādas vērtības ir nepieņemamas. Un, uh, Tādēļ ļoti saprotams, kādēļ cilvēki uh, nevēlas uh, šādu vērtību izplatīšanos, un mēs, uh, un ja um, iz, islāma piekritēji veidos lielāko vairumu, lielāko grupu Eiropā, tad pastāv draudi, ka mūsu mazbērni un mazmazbērni uh, dzīvos uh, daudz nebrīvākā vidē un viņu tiesības tiks apspiestas. Protams, daudz kas ir atkarīgs no tā, kā islāms tiek interpretēts, bet es domāju, ka kopumā uh, šī kalifāta ilūzija uh, ilga vairākus simtus gadu un katrā uh, ziņā man ir uh, bažas par to, uh, ka uh, varētu būt grūti piekrist šādai pieejai. Uh, Paldies, jā, šeit bija tāda gara uzstāšanās un sarežģīta situācijas analīze, tik uzdoti daudz jautājumu. Nu, es centīšos atbildēt uh, lakoniski. Es gribu jūs nomierināt. Islams uh, neatļauj vīrietim nogalināt savu sievu, un to arī neprasa. Tālāk par uh, radikalizāciju. Tā izplatās kā tāds eļas plankums ūdenī. Protams, ir iluzori domāt, ka valsts pārstāvji uh, spēs uh, kaut ko panākt, jo šī iedzīvotāja grupa viņus nerespektē vai pat ienīst. Tātad nevar paredzēt, ka šie valsts pārstāvji teiks, valsts ir laba, jums uh, jāintegrējas atkal sabiedrībā, mums visiem jābūt saliedētiem. Manuprāt, vajadzētu vairāk um, uh, strādāt uh, tā pelēkajās uh, zonās, teiksim, arī tā eļas plankums pa eļas plankumam. Nu, šeit tāda schēma, šeit ir šīs nacionālais konsens, uh, sabiedrības vien, vienprātība, un šeit jūs redzat, nu, tās radikālākās grupas un viņu uzskatus un pat visradikālākajā uh, jūs viedokļos būs kaut kāda tomēr uh, tāda neliela zona, kur ir iespējams panākt vienošanos. Nu, vai arī kāda iedzīvotāju grupa, kas atrodas uh, pelēkajā zonā starp šīm, šīm uh, abām uh, zonām. Un uh, šie, uh, šie pelēkā zona var būt tāds saskaris punkts kā starpnieks starp abiem uzskatiem, un uh, tieši šeit prioritāri būtu jārīkojas, lai novērstu radikalizāciju. Tālāk. Radikalizācijas definīcija. Jūs daudz runājāt par politiku, kundze, es politiku politiku pārzinu diezgan slikti, nesmu politiķis, bet šajā politiskajā arēnā es gribu teikt, ka uh, šī politiskā pieeja, tās ietekme ir negatīva un tā traucē izprast parādību. Un šeit valda klišejas, gan labie, gan kreisie ir vienlīdz vainīgi. Un, par šo radikalizāciju. No vienas puses tiek teikt, ka tajā ir diskriminēti, marginalizēti cilvēki, kuri šajā džihadismā uh, uh, rod jaunu dzīves jēgu, cīnās pret apspiedējiem. Uh, tas ir nepa, neatbilst patiesībai. Un uh, No otras puses tiek runāts par piekto kolonu, par iekarojošo islāmu, par migrācijas veicināšanu, par mūsu sabiedrības pārveidošanu, par uzbrukumu mūsu sabiedrībai no sabiedrības iekšpuses. Arī tas ir e, neatbilst patiesībai. Tagad man ir arvien vairāk ienaidnieku abos, e, no abām pusēm. Uh, Es uh, gribu teikt, ka mums ir jāatsakās no kaut kādām uh, klišejām vai uh, tādām uh, pieņemtām idejām. Tam, tas viss mums traucē uh, izprast ļoti uh, sarežģīto parādību, proti dalību radikālā grupā. Tālāk par plašsaziņas līdzekļiem. Jums eh, visiem ir kaut kādi ieradumi, kā jūs lasat presi. Viens pērk, teiksim, liberālu avīzi, viens sociālistu, komunistu avīzi vai kādu konservatīvu avīzi. Katrām ir kaut kāda uh, ieradumi un uh, dodat priekšroku kaut kam, bet uh, mums būtu jādom uh, racionālam uh, cilvēkam būtu jābūt gatavam maksāt par informāciju un jācenšas iegūt pēc iespējas pilnīga, saprātīga Uh, izsmeļoša informācija, kas ir pēc iespējas labi pārbaudīta. Vai mēs to darām? Nē. Bieži vien mēs pērkām to uh, avīzi, kas saskana ar mūsu pasaules uzskatu, ar mūsu aizspriedumiem. Mēs izvēlamies tādu avīzi, kura atspoguļo tādu pasaules uzskatu un viedokli, kas uh, ir mums pieņemams. Un nu, šādas pretrunas pastāv. Jūs neesat gatavi maksāt dārgi par informāciju, kas ir kvalitatīvi pārbaudīta un tā tālāk, bet jūs pērkat tādu presi, kas jums ir pieņemama, kas atbilst jūsu viedoklim. Jā. Tā tad nu, prese tikai reaģē uz jūsu uh, prasībām un gaidām. Nu, jā, es tā nu, jūs jau arī teicāt, jā, ka, ka tā tāda piruete un uh, priekšsēdētājs saka, nu mēs saprotam, ka tiešām šeit ir reālas problēma. Tagad vārds Bogdanam Troševskim. Lies paldies! Bet uh, mums ir viena problēma. Es jau sākumā nepiekrītu um, uh, Eh, Enīna kungām, eh, kā arī dāmām, kas izteicās. Tādēļ, ka mūsu īpašās komitejas galvenais uh, mērķis ir noformulēts sekojoši. Pirmkārt, mums ir jāatrod līdzekļi, kā cīnīties ar terorismu, jāatrod jauni veidi, kā cīnīties ar terorismu un novērtēt apdraudējuma uh, līmeni un ekspertus, ko uzaicinām. Uzaicinām tādēļ, lai jūs pietuvinātu mūs šiem trim mērķiem, bet es saprotu, ka uh, paužot šīs bāžas un ar lielu empātiju un uh, Eiropeisku izglītošanu, uh, jūs uh, attālinat mūs no šiem mērķiem teroristiem ļoti svarīgs mērķis ir izjaukt vienotību un, iz, un uzbrukt to sabiedrību, kurā viņi īsteno terorismu aktus. Un eh, tad varētu teikt, ka terorisms ir neefektīvs, jo teroristiskie eh, terora akti patiesībā saliedē sabiedrību. To mēs redzējām Londonā, Madridē, Seviļā, kā arī uh, Japānā. Vēl viens elements ļoti svarīgs – terorismam ļoti svarīga ir šāda ideoloģija, vai tā būtu komunistiskajos grupējumi, kas atsaucās uz Marks mācību, Melnās brigādes, citas marksistiskās grupas patiesībā nebija lasījuši Marksa kapitālu. Uh, Viņi nezināja lielāko daļu Engelsa darbu. Viņi atsevišķi izvilka atsevišķus elementus, piemēram, pateica, ka kapitāls ir slikts. Un ka kapitālisms eksploatē e, strādniekus un viss. Vēlos vēl pateikt divas e, lietas. Pirmkārt, teroristiem ir svarīgi četri elementi vai nu kopā vai atsevišķi. Tātad vara, nauda, atsevišķās reliģijās uh, arī uh, uh, iespēja nonākt debesīs pēc pastrādātā nodarījuma. Viņiem ir pilnīgi vienalga, kas notiek Eiropā, Eiropas sabiedrībās, un mums tas ir jāatcerās. Kad dažreiz, piemēram, e, šie atbalstītāji varētu būt, piemēram, Krievija, kas nav ieinteresēta, lai Eiropa būtu spēcīga, tāpat arī e, viņi negribētu redzēt, ka, piemēram, valstis varētu izrāpties no krīzes. Vai arī, piemēram, Sīrijā šīs e, karotāju grupas, viņi vēlas tikai varu un naudu. Un jautājums, ko viņi rekrutē? Un mums vajag izšķirt divus uh, elementus. No vienas puses, kura, kuram ir šie varas groži un kurš tiek uh, rekrutēts. Kā jau Anna Gomeša teica, uh, Tie, kuri spēlē video spēles, kurus interesē alkohols, pornogrāfija, nav dažādi deģenerāti, uh, Lielākā daļa šo cilvēku ir arī pārkāpuši likumu, un viņi tiek rekrutēti, piemēram, ieslodzījuma vietās. Un mums ir ļoti svarīgi nodefinēt šos mērķus, kādi ir mums, jo pretējā gadījumā mēs esam pārāk naivi, esam neefektīvi un esam nevajadzīgi empātiski. Šī mūsu vēlme izprast teroristus uh, traucē mums ar viņiem cīnīties, traucē mums cīnīties ar terorismu. Un uh, vēl vēlos pateikt, kādēļ es nepiekrītu tam, ko teica Anna Gomeša. Jā, tas, ko jūs teicāt sākumā, tas ir labi. Jā, var būt, ka tā ir radikāls kustības uh, daļa, bet jā, es eh, domāju, ka es neticu, ka jūs varētu būt kādas radikālas grupas uh, dalībniece. Es tam neticu, ka ta, tas nekad nenotiks. Bet es domāju, ka ir ļoti svarīgi, lai mēs izšķirtu starp divām lietām. No vienas puses mums ir jāsaprot teroristi, lai mēs varētu ar viņiem cīnīties. Un, nu, es jā, mums ir jābūt empātiskiem attiecībā pret atsevišķiem mm, teroristiem, um, kuri varbūt ir apjukuši, kuri varbūt ir marginalizēti. Es atvainojos, bet es tam neticu. Tie, kuri uh, rīkoja teroristiskus aktus, e, tie um, dara to atriebības vēlmes dēļ un naudas dēļ, un tie, kas ir augšā, tie dara to naudas dēļ un varas dēļ. Es ļoti ceru, ka mūsu komitejas darbs veiksies ar panākumu, uh, Tātad mums ir jāidentificē, kas ir cēlonis terorismam, no kurienes tas aug, kā ar to cīnīties un kāds ir apdraudējums. Es uzskatu, ka terorisma draudi pieaug. Un šie draudi var vēl vairāk palielināties, ja teroristiem būs pieejami masu iznīcināšanas eh, ieroči. Un es domāju, ka jā, mums ir vajadzīga sapratne, bet mēs nedrīkstām būt iecietīgi un toleranti pret uh, terorisma izpausmēm. Merci de... Paldies par šiem jautājumiem. Nu, kad jūs uzdevāt jautājumu, jūs uh, aprakstā tādu virspusēju marksistisku aktīvismu, daudz esot bijuši šādu aktīvistu, varu jūs nomierināt arī džihadista gadījum, džihadistu gadījumā, tā tas ir daudzos gadījumos, tā ir tāda virspusēja ideoloģiju. Un arī es domāju, ka ne visi uh, nacistu karēvi bija lasījuši Mein Kampf un var cīnīties, uh, esot uh, pārliecināts par savu taisnību un uh, tāpat laikā ne pietiekami labi pārzināt uh, pamatnostādes tam mērķim, par ko jūs cīnāties bet eh, tas eh, nenozīmē, ka nav džihādistu, kas labi pārzinātu ideoloģiju un kas eh, labi pārzinātu musulmaņu uh, Uh, reliģiju. Tāpat laikā arī marksismu ideoloģijas aizstāvi labi pārzināja pamatnostādes un iestājās tāpat laikā par bruņotu cīņu. Es neatbildēju Gomešas kundzei par motivāciju, kāda ir džihādistiem. Nu, dažkārt tie ir tādi triviāli motīvi, kā dati datorspēles vai seks. Nu, es domāju, ka šajā jautājumā mm, nepiekrītu jums. Manuprāt, galvenais ir vardarbība, tieksme uz vardarbību, ka tas ir daudz svarīgāks elements kas palīdz izskaidrot uh, iekļaušanos teroristu grupā. Un arī jau uh, pieredze vardarbības jomā, jo daudzi no šiem cilvēkiem paši ir bijuši vardarbības upuri, pirms viņi sākuši paši to īstenot. Uh, la drogue, on a très peu d'usage de la drogue. Tālāk par narkotiku lietošanu ir maz uh, faktu par to, ka tiešām uh, teroristu grupu dalībnieki lieto narkotikas vai arī teiksim, ka video spēļu uh, ietekme šajā grupā būtu lielāka nekā sabiedrībā kopumā. Jā, atsevišķos. Um, pilsētu rajonos tiešām ir tāda uh, sentimentāla nespēja uh, aktīvi iesaistīties uh, dzīvē, bet nu to nevajag pārvērtēt. Tātad šī teroristu grupa pirmkārt ir politiska grupa, tā ir politiska vārdarbība, un tāpat kā citi teroristi, viņi vēlas iegūt varu un naudu. Bet uh, ir šeit zināma specifika. Nu, man arī prieks, ka jūs kritizējāt presi, varu jums piekrist, bet šeit ir uh, teroristu grupām īpaša specifika. Viņi vēlas atriepties. Tā ir atriebe. Esmu ticies ar virkni Eiropas džihādistu, kad atrados gūstā Sīrijā, un daudzi no mūsu cietumsargiem bija eiropieši. Un viņu motivācija, pamata motivācija, kādēļ viņi bija devušies uz Sīriju, bija agresivitāte un naids pret mūsu valstīm, sabiedrībām, pret valstīm, kurās viņi bija dzimuši, un vēlme atriepties. Tā, tā, šis elements ir ļoti svarīgs visu, visām teroristu grupām. Bet, lai nu kāds, kāda būtu šī grupa, šis grupējums, palasiet paziņojums, kad viņi uzņēmas atbildību par teroraktu. aktu nekad neviens teroristu grupējums nepublicēs paziņojumu, es jums uzbruku. Nē, viņi visi saka, viņi aizstāva, satriebjas par netaisnību, no kā cieš mana kopiena, man uh, līdzpilsoņi. Un tas uh, palīdz arī izskaidrot šo parādību. Viens no galvenajiem argumentiem vervēšanai eh, par islāma valsts kaujiniekiem attiecībā uz Eiropas eh, noziedzniekiem. Uh, Viņi saka, jūs neesat tāds sīks noziedznieks, mašīnu demolētājs, narkotiku tirgonīts. Nē, jūs jau kopš savas dzimšanas cīnāties pret šo sistēmu, kas jūs apspriež. Tas jau bija džihads, ko jūs īstenojāt, pat ja jūs to vēl neapzinājāties politiskā līmenī, bet jūs jau cīnījāties pret sistēmu. Un tas ir tāds. Uh, post faktumā attaisnojums, jūs neesat nekāds nu, likuma pārkāpējs, jūs esat cīnītājs. Un tas ir ļoti svarīgi, jo šis likuma pārkāpējs var piedāvāt uh, pietrūkstošās kompetences šai grupai, teiksim, uh, ies, uh, spēja iegādāties ieročus, uh, rīkot uzbrukumus, noslēpties, uh, uh, rīkot. Uh, darboties uh, sa sabiedrības uh, marģinālos slāņos. Un tas, uh, šī, šīs kompetences ir teroristu grupai ļoti nozīmīgas, nepieciešams. Un tādēļ viņiem tiek teikts, lai kādus noziegumus būs, būsiet pastrādājuši iepriekš, ja jūs mirsiet kā moceklis, viss tiks piedots, jūs nonāksiet paradīzē. Un šādi argumenti tiek izmantoti vervējot kaujiniekus. Tālāk par piekļuvi masu iznīcināšanas ieročiem, ko jūs pieminējāt. Par laimi šī piekļuve ir ļoti ierobežota Un tas apliecina tāpat laikā, ka saiknes starp džihādistu un noziedznieku grupējumiem nav vēl tik labi e, nostiprinājusies, attīstījusies. Ja pat ja ir uh, liela kontaktu virsma šiem, ja būtu e, liela kontaktu virsma šiem grupējumiem, tad teroraktos būtu bijis daudz vairāk bojā gājušo. Ja paskatāmies uz teroraktiem, kas notikuši Eiropā pēdējo gadu laikā, uh, Tad ieroči bieži vien ir eh, diezgan pieticīgi, arī eh, ķīmijas zināšanas arī ir diezgan neierobežots. Nu, piemēram, Madrids terora akta gadījumā tas arī novērsa eh, lielāku upuru skaitu un līdz ar to rīcības spēja šiem, šiem teroristu grupējumiem ir ierobežotas. Bet tāpat laikā tas nenozīmē, ka šie grupējumi nebūtu bīstami, jo viņi šo rīcības spējas uh, trūkumu kompensē ar uh, ļoti uh, ietekmīgu propagandu, un ies, eh, apbrīnojam iespēju saskaņot vietēja eh, mēroga krīzes ar globālām krīzēm. Piemēram, Islama valsts eh, spēja visā pasaulē savērvēt kaujiniekus, izmantojot savās interesēs, nu, tādas lokālas krīzes, teiksim, Centrāla Āzijā, uh, Kazih, Kazahstānā situācija absolūti ir atšķirīga nekā Parīzes piepilsētās vai konvertītu situācija Eiropas vidusšķiras ģimenēs. Un tomēr par spīti tam viņiem ļoti efektīvi izdevās uh, identificēt neapmierinātību. Viņš šiem cilvēkiem teica, jūs esat krīzē, jūs esat neapmierināti, Un mēs esam tie, kuri pārstāv neapmierinātos dumpiniekus. Nāciet pie mums, mēs esam uh, liela uh, upuru saime, neapmierināto saime. Un šī Sīrijas drāma pēc būtības ir jūsu piedāvājums iespēju at atriepties uh, par uh, jūsu personisko situāciju. Un uh, tas gan ideoloģiskā ziņā tieši džihādistu kustība ir spēcīga. Un es domāju, ka mm, tā jābūt mūsu prioritātei. Paldies, un pēdējais, pēdējā runātāja šais debatēs ir Birgit Cipele, lūdzu. Paldies. Es runāšu vācu ne, valodā. Vispirms vēlos jums pateikties, it īpaši par jūsu skaidrojumiem attiecībā uz sabiedrības saliedētību un gribu jums eh, teikt, ka jau reakcija uz teroristu uzbrukumiem uh, ir uh, nu, tāda lietišķa, ņemot vērā uh, bailes, bāžas. Uh, tas atspoguļojas plašsaziņas līdzekļos, bet, uh, da, protams, arī visu spektru politiķi dažkārt tomēr uh, reaģē arī emocionāli. Un uh, tas ir arī svarīgi, ka mēs emocijas uh, uztveram nopietni, bet mums nevajadzētu tās uzkurināt. Kolēģe Holmajera arī pareizi norādīja, ka ir tāda islamistu stratēģija e, ietekmē ne tikai jauniešus, bet jau bērnus. Un es gribētu tomēr arī jautāt, vai mēs paši nenovēdām pie sabiedrības šķelšanās, neapmierinātības, uh, ko tālāk islamistu teroristi izmanto savās interesēs. Nu, es tādu būtībā smieklīgu piemēru minēšu Vācijā. Pēdējo gadu laikā ir bijuši vai, simtiem uzbrukumu cilvēkiem, kam ir drau, izteikti draudi, pat draudi nogalināt, arī vēršoties pret bērniem un šos uh, uz, eh, šos uzbrukumus ir sarīkojuši vācieši, draudz izteikuši vācieši. Nu, es esmu miermīlīga vāciete, mēs to sakam, nu man būtu jātaisnos, nu bet kas tad tas būtu par arguments, bet nu tāda ir mūsu attieksme pret musulmaņiem, nu tu esi musulmans vai tu esi miermīlīgs musulmans, vai arī tiek teiks, nu jā, ir arī miermīlīgi musulmaņi, nu man tas liekas šausmīgi. Uh, lielais vairākums cilvēku uz šīs pasaules, neatkarīgi no tā, vai viņi ir vīrieši, sievietes, kristieši, musulmaņi, uh, uh, hinduisti, uh, ebreji, viņi visi vēlas dzīvot mierīgi, miermīlīgi. Un tagad jūs uh, Iedomājieties, mēs sakam, vai e, šiem e, līdzpilsoņiem to esi miermīlīgs. Tas nozīmē, ka tu nepiedar mūsu sabiedrībā, es no tevis distancējos, un tas ir briesmīgi. Nu jā, te daži krāta galvas, bet tā tas ir. Es līdz šim e, domāju, ka Briselē mēs esam pieraduši sadzīvot ar daudzām dažādiem citiem cilvēkiem, bet arī Briselē man kolēģis tās, kad viņi uh, meklē dzīvokli, un ja jums ir tāds dīvains ārzemnieku uzvārds vai uh, tumšā kādas krāsa, tad, uh, nu, ši, šo dzīvokli nevar noīrēt. Bet tas ir paskaidrojums arī izskaidro, kādēļ šie cilvēki nejūtās kā daļa no sabiedrības un uh, politiķiem, sabiedrībiem. Uh, Uh, sabiedrībai ir kopīgiem spēkiem jāvērš pret vardarbību, vai tas būtu labējais uh, ekstrēmisms vai islāma terorisms. Bet, ja cilvēki, kuri, um, ja mēs uh, norobežojamies no cilvēkiem, kur šeit dzīvo miermīlīgi un legāli, nu tad mums nekas neizdosies. Tad uh, terorisms arvien vērstīsies plašumā, ja būs arvien vairāk neapmierināti cilvēki, kur nejutīsies kā daļa no sabiedrības, un tad tie, kuri vēlēsies, varēs, viņi arī būs vieglāk radikalizēt šos cilvēkus. Un tādēļ es domāju, ka mums ir ļoti uzmanīgi jāskatās, ko mēs sakam, uh, kā mēs runājam ar cilvēkiem, kā mēs vēršamies pie cilvēkiem, un ja es teiksim, man būtu dzīvoklis izīrējums, man ir pilnīgi vienalga, vai tas vīrietis vai sieviete, vācietis, francūzs, kādā, kādā ādas krāsa viņam, bet vienkārši, lai šo cilvēku mēs varētu mierīgi sadzīvot. um, <laughs> plusieurs... Tātad vairāki tādi interesanti punkti bija tas, ko jūs eh, teicāt. Es vēlētos eh, vairāk eh, pievērsties šīm te palākajām zonām un džihādistu propagandai. Šīs palākās zonas ir tādas kopienas, musulmaņu kopienas. Par kurām eh, medija runā kā par tādām eh, mēreni, eh, mērenām savā ticībā. Un šie tie mērenie musulmaņi, tieši viņus teroristi cenšas rekrutēt, un tas ir pierādīts. Lai viņus rekrutētu, tiek mēģināts eh, viņus nostādīt eh, pret eh, sabiedrību, pateikt, ka viņi nav daļa no sabiedrības, un tādā veidā viņi var izvēlties tādu unikālu identitāti, kas ir musulmaņu identitāte. Manuprāt, vajadzētu šeit runāt par cilvēku lojalitāti, kuri ir sabiedrībā. Vajadzētu skatīties un eh, vērtēt, eh, cik viņi ir lojāli. Un eh, varbūt tā, ka viņi ir kristieši, itāļi, ateisti. Tomēr tas viņiem netraucē būt lojāliem vairākām kopienām. Ir iespējams uh, kā viņi atbilst eh, vairākām eh, definīcijām. Eh, jūs esat vīrietis, sieviete, labējais vai kreisais, jums ir tāda vai tāda tautība, tāda vai tāda reliģija, vai arī jūs nepiedarat nekādai reliģijai. Un radikalizācija rodas no tā, ka individuālai tiek iesprostots vienā konkrētā identitātē. Tā rodas tajā brīdī, kad individam ir tikai viena lojalitāte un viena, eh, eh, tātad, tātad, viņš pieder tikai vienai eh, kopībai, kopienai. Tas ir tāds modelis, kas ir attīstīts, un ar tā palīdzību ir iespējams atrast šādu risinājumu. Nu, tātad šī identitāte ir viena Un, eh, kad manai identitātei uzbrūk, eh, tad eh, man ir jāiztēlās un jādara tas nežēlīgā veidā. Un tas ir tāds kā filtrs džihādistu radikalizācijai. Es esmu musulmanis, man ir jāizstāvas, jāuzbrūk, un to var attiecināt uz pilnīgi visām radikalizācijas formām. Es esmu francūzis, Francijai uzbrūk, es ķeros pie ieročiem. Un, uh, uh, tas attiecās uz ļoti uh, daudzām uh, vietām un gadījumiem. Un var arī iedomāties, kā piemēram ir radikāla feministu kustība, kura darbojas uz tāda paša modeļa pamata. Esmu sieviete, mani vienmēr apsviež vīrieši, un līdz ar to ir nepieciešams, lai es sāku vīriešus nogalināt. un man ir nepieciešams aizstāvēt eh, eh, feminisma idejas. Un, eh, līdz ar to šis modelis attiecās pilnīgi visām radikalizācijas formām. Un šis tā, princips šeit, manuprāt, var saskatīt arī atslēgu cīņai pret radikalizāciju. Pirmkārt, ir jāc, jāstrādā pie identitātes, jāatgādina cilvēkiem, ka identitātes ir daudzas. Tāpēc, ka tās tiešām tādas ir un ir. ir Eh, varbūt eh, jāstrādā. Un vēlētos atgādināt, eh, ka rietumu pasauli nav pret uh, islamu vērsta. Paldies, Nikolā Enan, par šo prezentāciju, par šīm atbildēm, ko sniedzāt, par analīzi. Jūs arī Eh, atbildējāt eh, kā žurnālists, eh, atbildējāt kā liecinieks, kā rakstnieks, kā analītiķis, kā eksperts. Un es par to ļoti priecājos, tāpēc, ka tas, manuprāt, ir ļoti svarīgs jūsu dzīves aspekts, jūsu pieredze, jūs arī atbildējāt, arī kā bijušais gūsteknis bijāt ieslodzījumā, eh, tātad Islāma valstī, un eh, tas ir eh, kaut kas tāds ļoti īpašs. Un tā, ka tik tiešām paldies! Es domāju, ka jūs vēl, varat vēl šeit palikt, uzturēties, un es tagad ierosinu Mm, turpināta darbu pie šīs pašas eh, tematikas, un nākamā prezentācija eh, būs no Fernando Reināras eh, kunga. Viņš mums pievienojās mūsu uzklausīšanas sākumā, un viņš ierosināja koncentrēties uz pretestību un pieredzi, tad balsoties uz Spānijas perspektīvu. Tātad visa tā mācība, kas ir gūta Spānijā saistībā ar teroraktiem. Tātad uh, Reināres uh, kungs ir plaši pazīstams eksperts. Uh, viņš vāda pret terorisma programmu Elkano Karaliskajā institūtā, kā arī strādā Reihuan Karlas Universitētē Madridē. arī Džordžtānas uh, universitātē Vašingtonā viņš ir strādājis un uh, viņš ir arī uh, autors daudziem rakstiem kur ir ļoti uh, svarīgi un kas ir publicēti uh, žurnālos. Un uh, viņš arī darbojas pretterorisma konsultatīvajā komitejā Izrēlā kā arī eh, darbos Eiropas eh, pretterorisma ekspertu tīklā, kā arī izcelības tīklā. Un šajā uh, tīklā, kas uh, pievēršas radikalizācijas un informēšanas jautājumiem. Un uh, es līdz ar to vēlētos jums dot vārdu. Tādā pašā veidā, kā Nikolai Nēnam, jūs sniegsiet savu prezentāciju. Es jūs aicinu tikai tiešām ievērot 20 mini, minūšu limitu, lai būtu iespējams arī uzdot jautājumus un uz tiem atbildēt. Lies paldies! Labrīt visiem! Un Paldies priekšsēdētājai par to, ka devāt man vārdu. Es stāstīšu par savu pieredzi, izējot no tā, kas ir noticis Spānijā. Bet, protams, es neaprobežošos tikai ar Spānijas piemēru. Es mēģināšu uh, to vispārināt un runāt par tēmu, kas jums uh, visiem šeit ir svarīga. Kā jau teicu, man ir liels prieks atrasties šeit un piedalīties. Uh, Eh, īpašās eh, pretterorisma komitejas uzklausīšanā. Es savā prezentācijā koncentrēšos tieši uz eh, pretestības spēju attīstīšanu, lai mēs spētu stāties pretī un izturēt teroristu uzbrukums un runāšu par izaicinājumiem, ko rada uh, esošie mm, draudi. Elkāno uh, karaliskajā uh, Uh, globālā pretterorisma institūtā mēs uh, nepārtraukti sekojam, kāda ir globālā situācija terorisma jomā un analizējam to. Un es varbūt papildināšu to, ko um, Nānkungs jau teica, un vēlos uzsvērt, ka daudziem politiķiem uh, Eh, šis jautājums par spēju eh, stāties pretī eh, džihādistu teroristiem ir galvenokārt saistīts ar normālas dzīves atjaunošanu pēc terora aktiem. Otra lieta ir šī psiholoģiskā spēja um, cietušajiem pēc e, šāda terora akta adaptēties un pielāgoties atkal normālai dzīvei. Un šie jautājumi iet uh, daudz tālāk nekā tikai, piemēram, psiholoģiskais atbalsts cietušajiem vai krīzes situācijas uh, kontrole, uh, jo situācijas tiešām ir ļoti komplicētas un sarežģītas, un te ir jārunā par sabiedrības pretestības spēju, par sabiedrības spēju izturēt šādus uzbrukumus. bez uh, terorisma radītā tiešā kaitējuma konkrēta uzbrukuma rezultātā ir arī sociālā un politiskā ietekme uz sabiedrību, un šo ietekmi mēs jūtam ilgtermiņā. Un mums ir svarīgi uh, uh, risināt arī šādus efektus, šādu ietekmi. Ir jāgatavo sabiedrība tām, kā reaģēt uz to, un mūs, mums ir jāpārliecinās, vai sabiedrība ir spējīga uh, izturēt, teiksim, šādu parādību. Bez tām vēlos teikt, ka Tad, kad Eiropas Savienības darba kārtībā parādījās jautājums par terorismu, tad, piemēram, pēc uh, uzbrukuma Londonā mēs uh, tiecāmies uh, aizmirst to, kas ir raksturīgs um, uh, politikai, bet jāatcerās, ka uh, ir jārunā par to, kas, kas ir tieši terorisma specifika un uh, Piemēram, ja runājam par Spāniju, kas uh, raksturo Spāniju, tas te mēs nerunājam tikai par vienu terora aktu. Spānija ir piedzīvojusi desmit gažu garumā nepārtrauktus terorisma draudus, propagandu, terora aktus, teroristu uzbrukumus un ir jārunā par sabiedrības spēju stāties pretī šādiem uh, teroristiskiem uh, uzbrukumiem un draudiem. Un kas tad ir tas galvenais, lai to nodrošinātu? Neatkarīgi no tā, vai uh, šie terora akti ir atsevišķi stāvoši, uh, vai uh, mēs izjūtām šos terora uh, draudus ilgtermiņā, tas noved pie sabiedrības šķelšanās. Piemēram, Spānijā mums bija un ir um, ļoti laba atbalsta sistēma terorisma upuriem, bet tas nenozīmē, ka Uh, piemēram, situācija um, būtu vieglāk uh, pēc uh, islāma teroristu uzbrukumiem 14. 15. gadā, piemēram. Bet um, jāsaka, ka Tas, ka mēs nepazīstam islāmu un nepazīstam tā specifiku, uh, arī uh, tas, ka mēs neizprotam to, ka musulmaņu pašu vidū ir ļoti lielas atšķirības un sašķelšanās. T -t Tas mums ir jāzina, mums, mums tas ir jāpārzina. Piemēram, kāda ir salafītu orientācija, ko viņi domā, piemēram, viņi ļoti atšķiras no uh, pārējiem. Piemēram, tur, kur ir lielāks skaits salāfistu, attiecīgi ir lielākas problēmas tieši ar teroristu aktivitātēm. Kā jau es teicu, atriebība ir viens no dzinuļiem, viens no dzinēja spēkiem, un tādēļ es arī nosaucu savu grāmatu tieši tā. Spānijā ideja par uh, bija operācija Dakil, tā notika uh, 2001. gada novembrī pirms uh, kara Irākā, uh, pirms um, džihādistu uzbrukumiem un tā bija reakcija uz Spānijas veikto operāciju. Uh, vēlos pateikt, ka vai tas, ka, ka šie teroristu uzbrukumi negatīvi ietekmē mūsu demokrātiskās struktūras. Tie negatīvi ietekmē mūsu sabiedrības normālo dzīves ritumu. Un ja tas tā ir, tad e, mums ir jādomā, ka sabiedrība nav spējīga e, pretoties e, šādiem uzbrukumiem. Bet šeit es vēlos pasvītrot faktu. Es esmu spānis un es ļoti labi zinu šo situāciju. Mums ir ļoti labi izglītoti darbinieki, lai reaģētu uz krīzes situācijām. Bet pēc teroristu uzbrukuma martā, piemēram, eh, mēs vēlreiz pārliecinājāmies par to, ka mm, ir ļoti svarīga, svarīgs arī politiskais atbalsts terorisma upuriem. Un eh, vēlos eh, teikt, ka uh, esmu arī sakojis tām, kāda ir reakcija citās valstīs pēc teroristu uzbrukumiem. Bet jāsaka, ka Spānijā mēs ņemam vērā divas lietas. Pirmkārt, kā teroristu uzbruk, terorisms um, ir ietekmējis, piemēram, Basku zemes. Piemēram, ETA turpināja uh, darboties līdz uh, eh, 2011. gadam, un pēc tam uh, šī grupējuma darbība tika izbeigta. Mm, kopumā šīs grupas darbības rezultātā gāja bojā vairāk nekā 900 cilvēku, bet Basku zemē bija demokrātiska sistēma, demokrātiski mehānismi darbojās. Vēl viena pieredze, eh, kas eh, dod mums iespēju vērtēt sabiedrības eh, pretošanās spēju, ir Piemēram, 2004. 11. Mm, martā Madridē veiktais uzbrukums un tas, piemēram, kas notika Barcelonā, ietekmēja sabiedrību. Uh, un tas tomēr ir jāņem vērā. Eh, ja eh, runājam par Basku zemi, tad eh, varētu teikt, ka mums nebija sabiedrība, kas būtu izturēt spējīga terora uzbrukuma gadījumā, teroristu uzbrukuma gadījumā. Uh, Un, ja mēs paraugāmies uz sabiedrisko domu, tad tas uh, skaidri izkristalizējas. Kā jūs zinat, tad ETA uh, ir basku separātistu uh, organizācija, uh, Tā tika izveidota diktatūras laikā, bet tā turpināja darboties pēc tam, kad diktatūra tika likvidēta. Mums bija demokrātiska konstitūcija, mums bija vēlēšanas, eh, Basku zemē tika piešķirts autonomijas status. Kopš 1980. gada Basku zemē ir autonoms parlaments, bet uh, patiesībā līdz, var teikt, ka līdz pat mūsdienām ka ETA vairs neizmantoja teroristiskas metodas. Basku sabiedrība bija sašķelta sabiedrība. Tā nebija vienota stājoties pretī terorismam. Tā bija sabiedrība, kas eh, bija nonākusi tādā uh, klusēšanas, važās klusēšanas lokā. Un, kā es teicu, tā bija asimetriska sabiedrība, kur nacionālistiem bija laba un viegla dzīve. Un tiem, kur nebija basku separātisti, viņu dzīve bija grūta. Un tad, kad ETA nolēma pārtraukt teroristiskas aktivitātes. Leģitīmi pārvēlētie basku politiķi, kas nebija separātisti, viņi pārvietojās tikai ar apsērdzi, ar bruņotu apsērdzi. Tas neraksturo uh, šī izturēt spējīgu sabiedrību. Ķīstajos gados 47 līdz 50% respondentu neatbildēja uz jautājumiem par uh, to, kāds ir viņu viedoklis, jo viņi baidījās, viņi nevēlējās kļūt par uh, basku separātistu uzbrukumu mērķi. 90, līdz pat 90. gadu vidum pagājušajā gadsimtā neviens nestājās pretī ETA un institūcijas vienkārši ignorēja uh, ETA uzbrukuma rezultātā cietušos. Kā tas varēja notikt? Kā ETA varēja tādā veidā ietekmēt Basku sabiedrību? Kā tas bū, bija iespējams? Kāpēc Basku sabiedrība bija tik nespējīga stāties pretī terorismam? Uh, Tas bija tādēļ, ka daļa no sabiedrības nebija ieinteresēta stāties pretī, otra daļa nespēja. Tie, kuri nespēja, tos uh, bija pārņēmušas bailes. Tie, kuri būtu varējuši stāties pretī, paši bija separātisti separātistu partijas Basku zemē. rīkojās pēc ETA instrukcijām, mērenākās nerunāja. Tas bija etniskais separātisms, kas centās izmantot terorismu sautīgās interesēs. Es esmu ticies un runājis ar ETA līderiem, līderiem tad, kad Basku zemē tika piešķirts autonoms status, tie bija Basku nacionālistu partijas biedri, un viņi teica, ka viņi ir gatavi turpināt, lai panāktu maksimālu piekāpšanos. 1990. gados Basku nacionālistu partijas vadītājs teica, nacionālistu partijās ir nepieciešami tie, kas krata koku, un ir vajadzīgi tie, kas ķēra augļus. Un pat, ja atsevišķas separātistu kustības bija vārdarbīgas, tad um, tomēr Nacionālistu partija bija gatava um, veidot arī saites ar šādām vardarbīgām organizācijām un grupējumiem. Tas tikai vēlreiz liecina par to, cik liela atbildība ir politiskās elites rokās, un viņiem ir jābūt ļoti piesardzīgiem attiecībā uz to, ko viņi saka un ko dara, lai nesašķeltu sabiedrību pat vēl vairāk, pat ja šīs sašķelšanās varētu spēlēt viņiem par labu viņu interesēs, bet viņi nedrīkst to ļaunprātīgi izmantot. Ja mēs eh, runājam par to, kāda ir eh, nacionālā situācija Spānijā patreiz, tad 2004. Eh, gadā Spānijas tautas partijas rīcība bija izšķirošā, lai novērstu Spānijas apvienošanos, vienošanos, saliedēšanos pēc 11. mārta uzbrukumiem. Šī sašķelšanās ir tik dziļi iesakņojusies Spānijas sabiedrībā, ka bija vajadzīgi divi gadi pirms dažādi grupējumi sabiedrībā bija gatavi kopā piedalīties piemiņas pasākumos. Tā bija milzīga polarizācija starp tautas partiju un eh, centriski kreisajām partijām. Pēc 11. mārta uzbrukumiem šī polarizācija patiesībā vēl vairāk palielinājās, jo abas politiskās partijas turpināja iepriekš uzņemto dziesmu attiecībā uz to, kur ir bijuši atbildīgi par uh, bojā gājušajiem Madridē. Viena teica, ka tā ir ETA, cita teica, ka tas ir saistīts ar karu Irākā. Uh, Un tādēļ atbildība jāuzņemas tajā laikā esošajam uh, Spānijas prezidentam, bet uh, patiesība ir tāda, ka uzbrukumi Spānijā notika pēc datila operācijas 2000. gadā, un teroristu tīkls sāka gatavot uh, Eh, šos uzbrukums jau div, vēl tikai 2002. gadā, bet tas bija pirms kara Irākā. Bet politiskā elite Spānijā trivializēja pretterorismu pasākumus, kas tika īstenot Francijā, piemēram. Tālāk tas, ko Enānkungs teica par to, ka trūkst sabiedrības e, pretestības spēja un ka sabiedrība nevienmēr ir gatava izturēt e, to spiedienu, kas ir pēc terora aktiem, tad jāsaka, pēc teroristu uzbrukumiem uh, drīz vien sakoja vēlēšanas, un daudzi spāņi uh, mainīja savu attieksmi attieksmi, eh, savu politisko izvēli, jo viņiem bija pilnīgi vienalga, kur politiskā partija uzvarēs šajās vēlēšanās no sākuma, bet pēc tam, pēc teroristu uzbrukumiem, situācija būtiski mainījās. Pēc 2004. gada 11. mārta eh, Daudz tika runāts par uh, konspirācijas teorijām. Daļa no sabie, Spānijas sabiedrības daudzu gadu garumā, līdz pat 2004. gada 11. marta uzbrukumiem, uh, bija pārliecināta, ka, un arī pēc tam viņi bija pārliecināti par to, ka uh, Tas ir valsts sazvērstības eh, rezultāts, lai provocētu izmaiņas valdībā. Varētu šķist, ka šī politiskā polarizācija ir pagātnē, bet eh, diemžēl pēc uzbrukumiem Barcelonā augustā tās pašas uh, runas par konspirācijas teoriju atgriezās. Cilvēki aizmirst, ka par to atbildīgi bija teroristi, viņi to izplānoja un viņi to īstenoja, bet atsevišķi separātistu kustības, piemēram, Katalonijā, uh, antikapitālistu partija Katalonijā, kur patreiz ir tādā dominējošā pozīcijā, eh, viņi atkal sāk runāt par šīm sazvērstības teorijām. Nu, ko tas nozīmē? Viņa teica, ka to ir izdarījusi valsts, lai attaisnotu uh, Uh, armijas uh, klātbūtni Katalonijā. Bet galvenā problēma, ar ko saskaramies, ir saistīta ar to, ka politiskā elite neapzinās šos jautājumus, un viņi tiecas uh, tos, šo situāciju ek izmantot savās interesēs, eh, mazinot sociālo kohēziju. Tādēļ ir svarīgi, lai politiskā elite ļaunprātīgi neizmantotu terorismu, bet tā vietā veicinātu sabiedrības saliedētību un kohēziju. Tas jau īpaši svarīgi ir tagad, jo teroristi vēlas mūs sašķelt. Viņi vēlas sašķelt arī musulmaņu kopienu, un to var īstenot ar terora aktiem, kam seko vēstījums uh, attiec spēcīgi no terora aktu pastrādātāju puses, un tas noved pie islamofobijas sabiedrībā. Uh, bet tas tikai vēlreiz apliecina to, ka mums ir vājas zināšanas par daudzveidību islāmā. Lielākā daļa islām ticīgo, kas dzīvo Eiropā, nav radikāļi, bet, protams, ir grupiņa, ir daļa eh, islāmistu, kurus ietekmē esošā situācija, un viņi jūtas eh, nepiederīgi šai sabiedrībai. Eh, viņi izolējas. Viņi paši sevi ir sociāli izolējuši, un to galvenokārt mēs varam novērot uh, salāfistu kopienā. Salāfisti demokrātiju uzskata par grēku un miedarbošanās ar viņiem apkārt esošo sabiedrību tiek uzskatīta par grēku. Viņi uzskata, ka tādējādi viņu uh, tīrība uh, tiek um, samaitāta. Šī ideja par demokrātisku sabiedrību uh, nesakrīt ar salāfistu uh, pūristu uzskatiem. Bet lielākā daļa islāma piekritēji uzskata, ka viņi var būt demokrātiskas sabiedrības sastāvdaļa, un par to būtu jādomā politiskajai elitei, ka tā vēršas pie sabiedrības. Protams, ir vesela rinda vēl citu aspektu, kas veicina radikalizēšanos un teroristu uh, Uh, rekrutēšanu, bet ideoloģija nav islāms, ideoloģija ir salāfisms. Protams, uh, daudziem, kur tiek rekrutēti, uh, ir vairs zināšanas par islāmu, bet tiem, uh, kuri rekrutē, ir ļoti labas zināšanas par islāmu, un viņi selektīvi izvēlas Korānu tekstus, lai rekrutētu cilvēkus, lai rekrutētu kaujiniekus, piesaistītu viņus kaujinieku grupām. Septiņi no desmit radikalizētajiem ir tikuši rekrutēti internetā, kad viņiem blakus ir bijis kāds, kas jau ir ticis radikalizēts. Džihādistu mobilizācija kopš 2012. gada nav izplatījusies pa visu Eiropu, jo tās nevienmēr ir valstis, kur ir lielāks musulmaņu īpatsvars. Piemēram, varētu domāt Francija, Vācija, apvienotā karaliste. Valsts Eiropas Savienībā uh, piemēram, kur ir vislielākais um, musulmaņu īpatsvars, viņiem ir vismazākais radikalizēto skaits. Problēma ir vairāk otrajā musulmaņu paudzē, nevis trešajā. Eh, šī identitātes eh, problēma nevienmēr, protams, noved pie vārdarbības, eh, bet tas var notikt arī citās migrantu otrajās paudzēs. Piemēram, Spānijā otrās paudzes imigrantiem ir identitātes problēmas, un tas var novest pie vārdarbīgas rīcības, uh, pie pievienošanās eh, bandām, bet nevienmēr pie reliģiski sakņotas vardarbības. es eh, redzu, ka politiskajiem līderiem, izņemot uh, Mehelēnas mēru ir ļoti vājas zināšanas par to, kas uh, notiek uh, um, musulmaņu vidū, kas notiek šajā sabiedrībā, un līdz ar to viņiem trūkst spējas risināt šīs problēmas. Paldies! Merci beaucoup! Lielas eh, paldies, eh, profesāra kungs! Paldies, eh, ka eh, iezīmējāt eh, šīs te īpatnības specifiku, kāda pastāv Spānijas modelī, un paldies, ka jūs iezīmējāt arī šo te sasaisti ar iepriekšējo prezentāciju no Henninga kunga. Un tagad Došu vārdu kolēģiem, vairāki eh, no viņiem jau ir devušies eh, projām, tāpēc, ka notiek nu arī paralēlas eh, sanāksmes, bet es tagad vēlētos dot vārdu Elzvitai Gardīnī. Nu, kurš tad bija pirmais, kas lūdz vārdu? Paldies! Es vēlreiz vēlētos pateikties. Un, uh, Eh, droši vien ir tā, ka ir nepieciešams eh, veikt nošķīrumus starp dažādām Eiropas valstīm, tāpēc, ka eh, ir vairākas lietas, kas sakrīt ar Itālijas pieredzi, bet ir lietas, kas ir pilnīgi atšķirīgas. Tāda, kas attiecās, piemēram, uz to pieredzi, kādu mēs guvām Itālijā saistībā ar terorismu, un te es runāju par sarknējām brigādēm. Nu, mūsu avīzēs daudz eh, raksta eh, par eh, to, ka tātad šis te raksts par to situāciju, kāda ir izveidojusies ar Aldo Moro pieminekli Itālijā. Un ir skaidrs, ka šādi pasākumi, eh, kas eh, ir domāti, lai vienotu sabiedrību, tomēr nevienmēr izdodas. Mēs Itālijā esam apņēmušies noskaidrot eh, patiesību. Vēlamies, lai sabiedrība būtu miermīlīgāka, tāpēc, ka šī te ēra, kad notika cīņas, ir beigusies, tomēr tas viss šķiet turpinās. Un, un dažkārt eh, eh, arī notiek eh, tā, ka mēs nevietiekami runājam par to, kas 70. gados notika Itālijā. Nav runa tikai par Itāliju. Un mūsu pieredze mums Itālijā ir ļāvusi izveidot ļoti efektīvu sistēmu, kā jūs to zināt, tieši cīnoties pret terorismu. Protams, ka mūsdienās terorismam ir islāma seja. Un jādomā arī eh, par to, ka mēs vēlamies mieru, tomēr dažkārt eh, mēs neskatāmies realitātei acīs. Mēs esam tikušies ar kolēģiem no eh, starp reliģiju eh, dialogu eh, grupas, ar kristiešiem, arī no Nigērijas, un mēs ieklausījāmies viņu viedokli, dzirdējām liecības par represijām, ar kādām saskars kristieši. Un tur ir situācija tāda, ka nigērieši cīnas pret nigēriešiem. Uh, Un eh, līdz ar to es eh, nevēlētos eh, šeit tiešām teikt, ka tas, ka mums skar islāms un islāms, nu, ka mēs aizstāvam kādas idejas šajā gadījumā, tāpēc, ka jaunieši, kuri ir tumš, ar tumšu ādas krāsu, nu, kuri, piemēram, studē Ungārijā šobrīd, Tie eh, eh, ļoti eh, bieži ir tādi ļoti miermīlīgi cilvēki. Un tas, kā šie cilvēki runāja par savu pieredzi, šie nigērieši jaunieši, es domāju, ka mums vajadzētu tieši ieklausīties šajos cilvēkos un viņiem palīdzēt, tāpēc, ka vajadzētu būt tā, ka viņi dzīvo valstīs, kas ir miermīlīgas, viņiem arī vajadzētu um, savā valstī izmantot Eiropas eh, studijās eh, gūtās zināšanas, eh, lai būvētu demokrātisku valsti. Lai šīs valstis gal galā kļūtu demokrātiskas un ļoti miermīlīgas. Un, protams, ka tas notiks ilgtermiņā. Tomēr es domāju, ka mums vajadzētu būt atvērtākiem. Es domāju, ka šobrīd mēs tiešām esam iesprostot mūsu ideoloģijā un pastāv risks, ka um, mēs e, e, pirmie e, mūsu starpā radīsim ideoloģiski atšķirības, un tās mums neļaus pozitīvi darboties. Es vēlētos aicināt mums palīdzēt pārvarēt šīs, pārvarēt šīs atšķirības, tāpēc, ka es neredzu šobrīd iespējas to darīt. Un, mēs ar to bieži saskaramies, piemēram, tad, kad mums ir jāatlās ar datiem. Uh, Ehm, tātad eh, šī tā eh, pieredze, kas mums ir nacionālā eh, līmenī ar preterorismu, visa šī tā privātuma aizsardzība un tā tālāk, tas viss mums dažkārt neļauj būt efektīviem un izmantot instrumentus. Itālijā eh, situācija ir tāda, eh, ka eh, mums ir izdevies par spīti lielajai nedrošībai pēc visām šīm cīņām. Tad esam pierādījuši to, ka tad, kad šī ļoti atšķirīgā kultūra un komunistu pārtija nolēmīja sadarboties un stingri saraut saites ar ekstrēmistu, tādā gadījumā eh, mēs varam eh, lūgt eh, islāma kopienai ieņemt viņu pozīciju. Un kaut kādā veidā mēs šādi atkārtojam mūsu pašu pieredzi, tāpēc, ka ir kopiena, kura neievēro distanci tātad pret kādu šādu pazudušo dēlu, un tā ir tāda kultūra. Un viņi arī nav pieņēmuši lēmumu cīnīties ar eh, citiem eh, spēkiem. Un eh, nesen Itālijā tika veikta aptauja. Šīs aptaujas autors bija kāds institūts, mm, EPR, mārketinga institūts, nacionālajiem laikrakstām. Viņi tātad nepārstāv labējās partijas. Uh, Situācija ir eh, tāda, eh, ka pie mums viss notiek pretēji tam, eh, kā notiek Francijā. Visintegrētākie ir tradicionālie jaunieši. Un tie, kas noliedz integrāciju, ir tieši vecāki cilvēki. Un ir skaidrs, ka šie dati ir satraucoši, tāpēc, ka mēs varam jautāt, mēs varam lūgt viedokli par. Uh, Eh, terorismu un ir skaidrs, eh, ka eh, tad, tad 58% no vecāku gadu gājumu cilvēkiem atbalsta radikālas idejas. Un trešā daļa uzskata, ka islāmam ir jāiekaro visa rietumu pasaule. Un, mm, un arī starp sievietēm un jauniešiem trešā daļa atbalsta šādu veidu idejas. 33% eh, nevēlējās atbildēt uz šādiem jautājumiem. Un tad, tad trešā daļa eh, neatbildēja, trešā daļa eh, atbalstīja rietumu iekarošanu. Nu, man vienkārši prātā ir ļoti palikuši šie te dati, savukārt 38% uzskata, ka politika ir jāveido balstoties uz reliģiju, un mums līdz ar to Itālijā ir milzīgas problēmas. Eh, vai nu mēs izlēsim, eh, kā saistībā ar eh, šīm tēmām, mēs varam kādus konkrētus soļus, tomēr es neskatu iespēju, kā mēs varam justies mierīgi, kā var justies mierīgs vidējais pilsonis, ja mums ir šāda realitāte mūsu priekšā. Ja mēs viņiem sakām, ka viņiem ir jābūt ar atvērtu mentalitāti un jāpieņem eh, dažādi viedokļi, eh, eh, te nav nekādi viedokļi, tās ir lietas, kas apdraud nopietni mūsu sabiedrību. Uh, Un pastāv arī tāda eh, tendence, ka šie te, eh, islāmisti, ārzemnieki, eh, ka viņi ļoti nelabvēlīgi skatās uz citiem imigrantiem, tāpēc, ka tur pastāv integrācijas problēmas, nav darba un tā tālāk, un viņi saka, pietiek ar to visu. Mums ir jācenšas saglabāt sabiedrību tādu, kāda tā ir. Uh, Un uh, to vēlas arī eh, šī kopiena. Līdz ar to es domāju, ka uh, mums uh, uh, ir jāatzīst, ka ir šāda situācija, tāpēc, ka uh, žurnālisti intervēs šos uh, cilvēkus, uh, viņi atsakās uh, atbildēt, iespējams, uh, ka viņiem ir bailes, uh, bail no kādām radikālām reakcijām uh, viņu vidū. Ir eh, skaidrs, eh, ka vairums eh, no viņiem nevēlas, lai viņu meitas dodas ekskursijā ar citiem skolēniem. Ir skaidrs, ka šī situācija ir ļoti atšķirīga no tā, kas mums ir pieņemama un par kuru esam ilgi cīnījušies. Ja mēs neatzīsim īstās problēmas, kas pastāv ar šādu līdzpastāvēšanu, tādā veidā tikai izplatīsies islamofobija Un tādā veidā e, mēs e, dosim e, tādu jaunu inerci populismam šādā veidā rīkojoties. Un es domāju, ka mums, kā atbildīgiem politiķiem, ir jādod iespēju izteikties ekspertiem saistībā ar kādām tam konkrētām lietām, pie kurām ir iespējams strādāt, ir jābūt konkrētiem instrumentiem ir jābūt eh, kaut eh, kam, eh, ko mēs varam tā neitrāli izmantot. Citādāk mēs nekad šo problēmu neatrisināsim, tāpēc ka tas no jauna liek parādīties ideoloģiskām atšķirībām starp dažādiem politiskiem spēkiem, bet šobrīd mums ir nepieciešams konsens. Lielas paldies! Protams, kad mēs varam. Ka, kā mēs varam apturēt ideoloģisko plurālismu? Mēs taču dzīvojam demokrātijā. Un es runāju par to, ka politiskās partijas eh, vēlas savās interesēs izmantot eh, viedokļu atšķirības un dara to sautīgos nolūkos. Šādu problēmu ir ļoti grūti atrisināt, bet ar to būtu jāstrādā. Bet, kā jau es teicu savu komentāru pašā sākumā, būtu ļoti labi, ja Eiropas politiskie līderi labāk saprastu, kas ir džihādisms, kas ir salāfisms, kāda ir saikne starp, teiksim, kā, kāds ir islāms Eiropā, kāds vispār ir islāms. Un būtu būtu ļoti labi, ja politiķi domātu par to, kā ierobežot uh, negatīvo ietekmi, po, ko izmanto politiskās sistēmas. Bet jāsaka, mēs, mēs zinām, kas ir islāmofobija, bet eh, tā tagad tiek izmantota kā um, svira, lai ietekmētu sabiedrību, un tā, tas tiek izmantots kā apzīmējums, uh, lai attiecinātu tos cilvēkiem, kur viedokļi atšķiras. Dažreiz tās grūtības, ar ko uh, saskaras uh, otrās uh, paudzes uh, imigranti, nav vairāk saistīti ar problēmām mūsu sabiedrībā, bet uh, vairāk ar to, eh, kāda ir ehm, pieredze viņu pašu mājās. Piemēram, Itālijā arī ir džihādisti, kas izauguši Itālijā, Itālijas ziemeļos, piemēram. Un man šie 2012. gadā tika uh, arestēts uh, šāds ekstrēmists, bet viņam nebija nekādu e, sakaru ar vietējo musulmaņu kopienu. viņš cieta no um, identitātes krīzes. Viņš nevarēja saprast, vai viņš ir itālis vai marokānis, vai viņš nespēja atrast savu vietu sabiedrībā, viņš nespēja identificēties ne ar vienu no kopienām. Un tad parādās šī īslāma ideja. Un, jā, arī starptautiskais džihādisms to, šo, šo ideju eksploatē savās interesēs. Un tad jūs redzat, piemēram, kas notika Milānā. Mērķis bija Milānas sinagoga. Pirms e, jūs runājāt par komunistisko partiju Itālijā, arī es e, to biju pieminējis savā rakstā, un tad, kad uh, komunisti vienojās par to Itālijā, ka sarkanās brigādes uh, nav kaut kāda partizāņu kustība vai kādi eh, veci revolucionāri, bet eh, tie bija jauni cilvēki, kuri centās problēmu vienkārši atrisināt. Ko tas nozīmē mums? Protams, lielākā daļa eh, no musulmaņu kopienas ir pret džihādu, pret uh, Uh, vardarbību, un viņi runā par to, ka uh, Korāns tiek uh, nepareizi tulkots. Bet, protams, arī nevar teikt, ka tam nav nekāda sakara ar islāmu. Aizvakar salāfistu imāms tika izraidīts no Spānijas jo savā kopienā Spānijas ziemeļos Navarrā viņš propagandēja idejas, kas bija absolūti pretējas demokrātijai, bet vairāk bija saistīts ar rasismu un fašismu. Salāfistām demokrātija ir grēks aizliegtais auglis. Man šķiet, ka, kad domājam par gadījumiem Spānijā, tad, teiksim, teroristi Barcelonā vai Itālijā uzaugušie teroristi. Šis jaunais cilvēks eh, ieradās Itālijā astoņu gadu vecumā. Eh, viņam bija darbs, eh, viņš tika godāts savā darbā, bet eh, teroristi Barcelonā tie bija četri brāļi un jāatcerās, ka radikalizācija uh, drīzāk izplatās pēc tādiem koncentrācijas punktiem. Tas nav tā, ka radikalizācija notiek uh, viscauri, bet ja viena persona ir radikalizējusies, tad attiecīgi tiek radikalizēti viņam vistuvāk esošie. Tātad šī radikalizācija notiek tādos klasteros, kā es teicu, tā nav vienmērīgi izplatīta visā musulmaņu kopienā. Katalonijā tas notika tādēļ, ka tur ir vairāk salāfistu kopienas. Ja runājam par Barcelonu un Itālijas gadījumu, tad man šķiet tas liecina par to, ka sociālā integrācija un radikalizācija var pastāvēt paralēli. Mēs runājam par kaut ko citu. Tas, par ko mēs runājām, ir vairāk saistīts ar veidu, kā cilvēki identificējas ar sabiedrību sev apkārt, jo jūs varat būt integrēts, jums var būt darbs, un tajā pat laikā jūs varat kļūt, jūs varat radikalizēties. Mēs redzām, ka um, teroristi ir ļoti dažādi gan pēc sava sociālā statusa, gan izglītības. Uh, Nav tā vienmēr, ka tie ir vienkārši kaut kādi sīki noziedznieki, kas radikalizējas. Ļoti bieži gan viņi ir vecumā no 18 līdz 25 gadiem, tas ir laiks, kad viņi tiek radikalizēti. Lielākā daļa no viņiem, kā es teicu, ir otrās uh, paudzes um, imigranti, un, protams, uh, vairumā gadījumā tie ir jauni vīrieši, nevis jaunas sievietes. Es, protams, varētu runāt par to vēl ilgi un gāri, bet nevēlos uh, uh, arī ļaunprātīgi izmantot un atvēlēto laiku. Es, um, paldies. Uh, Renāres kungām par to, ka jūs uh, parādījāt uh, visas uh, šīs situācijas kompleksitāti, un arī jūs apstiprinājāt, ka mērķis ir sašķelt sabiedrību, un jūs runājāt par šiem teroristu grupējumiem, sabiedrību, par jūdeo kristiešiem, par uh, to, cik sarežģīti veidot ir pretestības spējas un tāpat mm, e, norādījāt uz to, ka politiķiem bieži vien pietrūkst zināšanu par virkni tematu saistībā arī ar salafismu un Spānijas e, modelis Spānijas vēsture, jā, tā mums uh, sniedz daudzas mācības. Katra valsts, katra kultūra ir uh, savdabīga. Un uh, pēc uh, viedokļa apmaiņas, pēc abām šīm prezentācijām, uh, dod mums uh, tādu interesantu skatījumu, kaut arī jums jābūt piesardzīgiem, ņemot vērā sarežģību, bet tomēr par nosacījumiem, kas nepieciešami, lai īstenotu pretošanās uh, spēju stiprināšanu, jūs uh, runājāt par kolektīvo rīcību un kā šādu uh, kolektīvu pretošanās spēju ir sarežģīti izveidot, ka ir jāstrādā ikdienā. Vēlos pateikties abiem mūsu viesiem. Varbūt Nikolā eh, Enā vēlas uzdot jautājumu Renāres kungām, un Renāres kungs arī eh, Nikolā Enānam, un arī Monika Holmajeres piemirst jums pateikt, ir viena no mūsu referentēm par šo jautājumu mūsu komitejā. Vai jums ir savstarpēji jautājumi, ka uzvēlties, vēlties uzdot viens otram, un pēc tam vārds uh, Monikai? Es uh, tikai vēlējos uh, īsi komentēt uh, par kaut ko, ko sadzirdēju. Eh, dažkārt eh, kaut eh, kādu iemeslu dēļ mums ir jāizraukās līdz saknēm, un tas saistās ar definīciju, kādu jūs sniedzāt saistībā ar terorismu un šo te uzsvaru uz civiliedzīvotāju mm, upuriem. Policists Spānijā varētu būt mērķis teroristu aktivitātēm ehm, Un mums ir jābūt uh, diezgan uzmanīgiem šajā ziņā. Tad, kad uh, mēs uh, nosakām parametrus, lai definētu to, vai kāds uzbrukums ir vai nav teroristu uzbrukums. Jo uh, Spānijā ir uh, miruši tikpat daudz uh, policistu kā uh, e, cilvēdzīvotāji, tomēr policisti veic savu darbu. Viņi uh, pārstāvēja uh, tiesiskuma institūciju, demokrātiskuma institūciju. Līdz ar to, kā es teicu, uh, viņi uh, nogalināja tikpat daudz cilvēdzīvotāju, cik policistu, un ir svarīgi to paturēt prātā. Jā, es arī gribēju uzdot īstu jautājumu attiecībā uz jūsu pēdējo komentāru, eh, ko jūs teicāt, ka nevajag klasificēt eh, terorisma upurus un visi tie ir teroristu upuri, gan civiliedzīvotāji, gan eh, policisti, kur ir pildījuši savus pienākumus, un visiem ir tiesības uz uh, atzīšanu, uh, un mums arī uh, ir avīžu virsrakstos jāraksta nevis par teroristiem, bet par upuriem, neatkarīgi vai tas ir uh, militāra persona vai uh, civil iedzīvotājs ir uh, arī jāparāda šo upuru uh, sējās. Tas ir ļoti svarīgi runājot par uh, plašsaziņas līdzekļiem. Ir uh, video ierakstīja, ko ir nofilmējuši arī privāti personas pēc uzbrukumiem Čārlī Hebdo un uh, Uh, Bataklantiem tiek piešķirta milzīga vērība, un būtībā tā ir kļūda, un cenšas valsts iestādes uh, novērst jebkādu šādu video materiālu rādīšanu pēc uh, teroristu uzbrukumiem, jo būtībā tas ir teroristu mērķis radīt bailes un ar šādiem video uh, ierakstiem uh, ir iespējams tikai šāds, uh, šādu baļu izplēš, izplatīšanos veicināt, jo tiek rādīti ievainotie policisti un, un, un viss šī situācija. Es gribēju uzdot Raināres kungam uh, papildu jautājumu Es atvainojos, ja nepareizi izrunāju arī jūsu vārdu, bet, um, nu, runājot par to, kas mums būtu jādara pret radikālismu, radikalizāciju, varētu būt tāds vesels katalogs. Tā tad ir gan pozitīvie, gan negatīvie uh, pasākumi, un šajā negatīvajā uh, katalogā mums būtu jārunā par to, kā stiprināt sabiedrības pretestības spējas vardarbībai, ekstrēmistisku ideju izplatīšanai, par utopijām. Un arī ir nepieciešams nepieciešams domāt par tiem ierobežojumiem, kas ir jānosaka, teiksim, imāmu izraidīšana, jā, uh, tāpat attiecībā uz ļoti tādu vardarbīgu saturu rādīšanu bērniem 10-14 gadu vecumā, un ja šie uh, bērni uh, tiek pakļauti šādai ietekmei ikdienā, ir Eh, tā tad runa eh, gan par pozitīviem pasākumiem, ierobežojušiem pasākumiem, kas būtu nepieciešami, un mēs kā referents varbūt arī vēlētos ar jums vēl eh, sazināties vēlāk, un kas jūs prāt būtu jāiekļauj mūsu ziņojumā. Nu, minēšu vienu piemēru, kāds uh, elektroinženieris ir strādājis Alkaidas uh, labā. Viņš bija ļoti uh, labu karjeru izveidojis uh, tā profesionālā ziņā, bet viņš nebija integrēts sabiedrībā, neatbil, neatbalstīja sabiedrības vērtības, tās noraidīja. Uh, Viņš eh, neatbalstīja atteikšanos no vardarbības. Vārdu sakot, viņš dzīvoja pēc pilnīgi citas vērtību sistēmas, kura vairāk atbilda Alkaidas vērtību sistēmai un 11. septembra teroristu uzbrukumiem. Un visu, ko viņš bija izmā, ieguv, iemācījies skolā, universitātē, viņš izmantoja nepareizo mērķu sasniegšanai. Tātad, kā bija eh, tas liecienis, cik svarīgi ir integrācija un kādi pozitīvi un ierobežojuši pasākumi jūs, protams, būtu jāveic. Bueno, abierto, abierto usted un tema. Jūs eh, pieskārāties eh, tādai lietai, mm, kas, kuras izrunāšana prasītu tiešām ilgu laiku. Mēs diskusijās eh, koncentrējamies uz sociālo pretestību, un es vēlētos teikt, eh, eh, ka, ja man vajadzētu šodien savzot jautājumu, kādu vēstījumu es vēlējos raidīt tiem, kuri ir šajā komitejā, pirmkārt, labāka eh, izglītība eh, eh, politiķiem, labāka izpratne, cik daudz no jums zina atšķirības starp salafismu un malagismu vai džihādismu. Un tas ir ļoti svarīgi, lai mēs nerunātu par musulmaņiem vispārīgi. Mums ir jāzina, kas ir mūsu sabiedrotē. Mums ir jāzina, cik produktīvi ir atbalstīt uh, salafistus, uh, lai uh, sakautu džihādismu. Nu, viņiem ir tāds pats ideoloģiskais pamats. Un ko mēs domājam ar šiem te mērnajiem musulmaņiem? Ko tas īsti nozīmē? Uh, Vai tas ir kāds, kas saprota uh, eh, to, ka uh, reliģiskā uh, identitāte ir pilnībā samērojama ar dzīvi atvērtā sabiedrībā? Un otrkārt, saistībā ar to, ko nu pat kā teicu, mums ir fundamentāli svarīgi apturēt to, ka jauni musulmaņi saskaras ar tādu salafistu, salafistu imāmu sprediķošanu, ja mēs vēlamies apturēt radikalizāciju. Un tā es nerunāju tikai par džihādistiem. Mm, es šeit runāju par salafistiem. E, cilvēki, kuri nepauž e, savus e, viedokļus brīvi, es nedomāju, ka mēs varam sagaidīt, ka viņi to darīs. Viņi neizpaudīs savus viedokļus tikai. Tikai, viņi to darīs tikai tad, ja viņi atradīsies mazā grupā, un tas, ko viņi cenšas darīt, ir izveidot barjeras nākamai paudzei, lai tā nevarētu integrēties sabiedrībā. un tad arī jautājums eh, par cietušajiem treškārt. Eh, pareizā eh, attieksme pret terorismā cietušajiem. Ar politisku atzīšanu, morālu atzīšanu, viņu situācijai, tas ir ļoti eh, svarīgi sociālajai pretestībai Eiropas sabiedrībās. Iespējams, eh, ka tas jums nešķiet eh, acīm redzami, tomēr tikai septiņām valstīm ir atbilstoša likumdošana attiecībā uz atbalstu sniegšanu terorismu upuriem. Spānija, Francija un Itālija ir visvairāk tikuši uz priekšējā ziņā, un tās ir valstis, kuras vēsturiski un arī apvienotā karaliste, nu, viņiem ir protokoli šeit, un nu, tad tās ir tās valstis - Spānija, Francija un Itālija, kurām ir pieredze šajā jomā. Tomēr mums vajadzēja ilgu laiku, lai uh, izveidot šādu likumdošanu, kas aizsargā upurus, uh, uh, tas attiecās uz 2000. Uh, gadu. Un, nu, protams, bija dažādas eh, politiskas domstarpības, eh, tika vēstas sarunas. Un es eh, domāju, kā tas ir ļoti svarīgi. Attiecībā uz salāfismu. Ar Parīzes un Br Briseles uzbrukumiem. Nu, te ir eh, jārunā eh, par eh, lielākās Briseles salafistu mašais imāma deportēšanu. Manuprāt, ir svarīgi, ka mēs veidojam šādu, stiprinām šādu apziņu par to, ka nav eh, tik eh, viegli veikt dažādas nošķīrumus. Tas viss ir ļoti sarežģīti šeit. Šis jautājums eh, par islamofobijas atbalstīšanu nevajadzētu būt tā, ka cilvēki jauca musulmaņus ar teroristiem. Mums ir jāveic šādi kritiski nošķīrumi. Un ja mēs to izdarīsim, tad teroristiem būs daudz grūtāk un radikāliem būs daudz grūtāk eh, veidot eh, savu radikālo diskursu, lai piesaistītu cilvēkus. Liels paldies par eh, šiem atgādinājumiem, par to, ka ir jāstrādā pēc iespējas balstoties uz zinātnes atzinumiem, faktiem un uh, Eh, izmantot eh, vienādus instrumentus, lai eh, izvērtētu parādības. Mēs esam ļoti daudz ko uzzinājuši šorīt, un tāpat kā vakar pēc terora aktos cietušo uzklausīšanas, man ir tādas dalītas jūtas. Mums ir ļoti plaša uh, informācijas un faktu klāsts pieejams. Mūsu uzdevums ir ļoti uh, apjomīgs un uh, šis ir uh, darbs ilgtermiņā, apzinoties arī riskus, kas stāv sabiedrības priekšā. Uh, bet mums ir jāmeklē risinājumi, jāstrādā kopīgiem spēkiem. Pateicos abiem mūsu viesiem par viņu ieguldījumu. Es domāju, arī kolēģi jums jautāja, vai abas līdzreferentes var turpināt ar jums ciešu sadarbību, strādājot pie eh, ziņojuma kurā teksts tiks prezentēts pēc uh, dažām nedēļām. Jums noteikti, uh, jūs varat arī uh, varbūt dot viņiem savus koordinātus. Enan kungs, jā, es tikai vēl vienu minūti lūdzu, nu negribu pa pagarināt šo spīdzināšanas seansu, bet viena lieta, ļoti būtiska lieta, ko es aizmirstu pieminēt par runājot par eh, pretestības spēju stiprināšanu, tā ir arī tāds atturošs raksturs. Teroristi mūs novēro, viņi no mums mācās, un viņi arī eh, skatās, kā eh, katra atsevišķa valsts reaģē pēc teroristu uzbrukuma. Ja šī valsts kļūst sašķelta, arvien sašķeltāka, nu tad tas ir tāds kā rosinājums atkal pret mums vērsties. Bet, ja gluži pretēji, pēc teroristu uzbrukuma valsts ir vienota, stipra un uh, drošības uh, dienesti spēja reaģēt, arī sabiedrība paliek saliedēta. Tad uh, tas ir tāds kā norādījums teroristiem necensties vairs pret mums vērsties. Un ar šādām pretošanās spējām mēs nosūtām teroristiem signālu neuzbruciet mums, netēriet velti enerģiju un nedariet mums pāri. Un tieši to es vēlējos pateikt, jo manuprāt tas ir ļoti būtiski. Lielas paldies! Jā, tiesa, tas ir ļoti būtiski, bet mums ir jārod spēki, lai to panāktu, un arī Eiropas līmenī tas ir ļoti nozīmīgi, jo arī mūsu viņi novēro un pastāvīgi piemērojas situācijas maiņām. Mēs konstatējam, ka Eiropas pilsoņi jūt šo apdraudējumu un viņi vēlas, lai atbildes reakcija būtu Eiropas uh, mērogā. Un tagad noslēguma vārdi, eh, eh, vārds eh, Monikai Holmajerei. Vispirms vēlos sirsnīgi pateikties abiem ekspertiem par atvēlēto laiku un par pieliktajām pūlēm. Un vēl tādi pāris uh, noslēguma komentāri, kuri it īpaši mani nodarbināja mūsu diskusijas uh, Uh, pēdējās minūtēs. Jā, mums tiešām jāsaprot uh, terorisms, jāsaprot, kādi ir šie uh, zinēji spēki terorismam. Nākamais punkts, Enan kungs, jau jūs arī to formulējāt nedrīkst nekāds attaisnojums būt teroristu uzbrukumiem vai nekāda iz, izpratnes izrādīšana. Mums vienmēr ir arī politiskās un reliģiskās diskusijās demokrātiskā retorizācija retoriskā veidā vienam ar otru jārunā, jāsazinās, bet mēs nekādā veidā nevaram pieļaut, ka vardarbība tiek izmantots, lai izdarītu spiedienu sabiedrību, lai mūs šantažētu un lai uh, šīs uh, vājās vietas sabiedrībā tiktu izmantotas teroristu mērķu sasniegšanai. Uh, Nākamais punkts. Mēs ir īpaši uh, bīstami tādi vispārinājumi, teiksim, visus musulmaņus saukt par teroristiem. Arī musulmaņi nav visi vienoti, ir jānošķir uh, džihādisti, salātisti, kuri uh, ir gatavi uh, vārdarbībai un uh, iedzīvotāji, kas ir uh, vienkārši ar šādu ticību un musulmaņu identitāte ir jāintegrē mūsu, ar mūsu Eiropas vērtībām. Un uh, lai šie cilvēki apzinās, ka viņi izdzīvo un uh, atbalsta Eiropas vērtības, un tāpat laikā viņi ir musulmaņi, un uh, šī ticība uh, ir labi savienojama ar mūsu vērtībām, un tā būtu mūsu galvenā stratēģija vērsties, vēršoties pret radikalizāciju. Bet tie, kas ir salafisti un uh, Eh, džihādisti, viņiem būtu jāgrauj pamats zem kājām, lai cilvēki, eh, kas ir arī, eh, tāpat šķiet, ka liela problēma ir otrās, pā, otrā musulmaņu paudze, un mēs arī daudz diskutējam par to Vācijā, ka ir, teiksim, cilvēki, kuru pieprasījums pēc patvēruma ir noraidīti, bet viņi nav uh, valstī atstājuši, un tad viņi dzīvo tādā uh, noraidījumā, un viņi varētu būt mērķis tieši uh, teroristu grupu vervēšanai un uh, ISIS vervēšanai. Tāpat uh, mums uh, sabiedrībā Mēs konstatējam uh, labējo kreiso ekstrēmisma uh, uzplūdus, bet mēs nedrīkstām pieļaut nekādu terorisma aktu leģitimizāciju, attaisnošanu. Man īpaši svarīgi ir arī šķiet tas, ka ir jāatzīst uh, uh, upuru tiesības uh, ir uh, viņi jāatbalsta. Mēs vakar daudz runājam ar šiem cietušajiem un uh, jautājām, kas uh, konkrēti ir uh, jānodrošina attiecībā arī uz problēmu risināšanu Un vai arī mēs viņiem piešķiram īpašu statusu, mēs a, nodrošinām viņām atbalstu un neuzskatām, ka tas būtu kaut kāds tāds a, smags pienākums, bet gluži vienkārši sabiedrība apliecina savu solidaritāti šiem terorisma upuriem. Un ka viņi ir cietuši no tā, tādu grupējumu uzbrukumu, kas vēršas pret mūsu uh, Uh, demokrātiju, tiesiskumu, mm, sabiedrības pamatiem. Un uh, sabiedrībā ir uh, cilvēki ar dažādu pārliecību, ticību un ir jāvēršās pret radikalizāciju. Un es vēlos tiešām uh, Ehm, vēlreiz jums pateikties par jūsu ieguldījumu un es ceru, ka mūsu ziņojums tiks pieņemts ar uh, lielu vairākumu atbalstu un tas arī būs uh, pārliecinošs signāls tam, uh, ko mēs varam darīt šajā jomā Eiropā. Paldies! Thank you. Merci à tous, euh, merci à Monika de ces éléments. Euh, paldies euh, visiem, paldies Monikai par šiem noslēguma vārdiem, uh, jauku pēcpusdienu, nezinu, kāda ir uh, nākamās, kāds ir nākamās nāksmes uh, datums, bet jūs pavisam drīz to saņemsiet. Paldies visiem runātājiem!